Good morning, colleagues. Um, let's... Labrīt, kolēģi. Uh, with... Sāksim mūsu šā rīta sanāksmi ar to, ka pieņemsim darbu kārtību. Ja nekādu iebildumu nav, tad tā ir pieņemta. Apsiprināsim 20. Uh, uh, septembra un 8. marta protokols, ja nav nekādu iebildumu. iebildumu. Tūkums būs pieejams visās valodās, izņemot horvātu, bulgāru un gēlu valodā, un tagad uh, Vispirms eh, referentu iecēšana. Es esmu eh, iecēts kā referents rezolūcijas priekšlikumam par eh, Facebook un Cambridge Analytica. De Jonga kungs būs referents par padoms regulu, kas paplašina uz valstīm ārpus Eiropas Savienības regulu, kas izveido uh, apmaiņas uh, palīdzības un apmācības programmu um, eiro aizsardzībā pret krāpniecību laikam līdz 20, no 21. līdz 27. gadam. Un tāpat arī programma uh, attiecīgi regulas programmu par to pašu jomu. Škripeks kungs būs atbildīgais par mūsu dokumentu par biometriskiem datiem īrijā un tāpat arī datu apmaiņa saistībā ar Horvātiju. Vai komiteja var piekrist šīm um, referentiem? Labi, tad trešais punkts. Mums ir uh, grozījums Eiropas parlamentu padomes uh, uh regulā, kas attiec uz Eiropas aģentūru lielapjomu IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības drošības un tiesiskuma telpā, no ko groza regula 1987-2006 un padomas lēmumu 2007-533 un atceļ regulu. Uh, 1077, šārsvī 2011. Tālāk eh, par deleģētiem aktiem. Mums ir uh, deleģētie akti par EPS eh, pasākumiem. To apstiprināja CCC 11. septembra sanāksmē. Šī vienošanās ir tikus darīt zinām Lībe 20, ar 24. Gada, au, 24. augusta vēstuli. Un Eiropas parlamenta rokas grāmata ir tikusi attiecīgi atjaunināta. Saskaņā ar eh, jauno vienošanos par labāku likumdošanu un um, vispārēju saprašanos. Tālāk par īstenošanas aktiem. 24. septembrī parlaments saņēma eh, komisijas eh, lēmumu par pienācīgu datu aizsardzību Jap no Japānas puses, un uh, to mēs darījām zināmu uh, visiem uh, komitejas locekļiem tajā pašā dienā par pa e-pastu. Ja kādam būtu uh, kādi iebildumi, tad lūdzu informējiet sekretariātu līdz 8. oktobrim 2012. Un mēs par to runāsim arī piektajā punktā mūsu šādienas darba kārtībā. Acīm redzot, es pārāk ātri pārskrēju jautājumam par eh, šo grozījumu. Un eh, jāsaka, ka šis jautājums būs jāskat citā sanāksmē, jo visu, visi valodu, visas valodu versijas vēl nav pieejams. Vai kāds vispār klausījās, bet nu katrā ziņā tas būtu protokolam. Paldies! Always like to be precise. Right, okay, so now we come to... Labi. Tad ceturtais punkts darba kārtībā. Facebook lietotāju datu izmantošanu, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica un ietekmu uz datu aizsardzību. Un tās, protams, ir debats eh, pirms mēs sagatavojam rezolūcijas priekšlikumu. Tātad, kolēģis, pavisam īsi vēlētos jūs iepazīstināt ar rezolūcijas projektu. Mēs sagatavojam šo rezolūcijas priekšlikumu saskaņā ar 123. Eh, pantu, tāpēc, ka Facebook lietotāju dati ir eh, tikuši izmantoti un rezolūcija tiek gatavot pēc aktīva darba. Um, pēc uzklausīšanas un divām atsevišķām uzklausīšanām. Tās organizēja šī komiteja, un es domāju, ka visi e, piedalījās šajā darbā. Ļoti īsā laikā mēs norganizējām šīs e, uzklausīšanas, un tās bija gan detalizētas, gan efektīgas. Uh, Un līdz ar to šī eh, rezolūcija ir loģisks iznākums notikumiem, kas eh, noveda pie datu noplūdes uh, Facebook vietnē un uh, arī tāpēc, ka um, nebija pietiekama reakcija no Facebook puses. Kolēģi noteikti zina, ka šī, tas ietekmēja to, kā tiek izmantot personu dati, bet tas arī ietekmēja vēlēšanu iznākumu un uzticēšanos, kāda ir pilsoņiem digitālajiem risinājumiem. Un parlamenta prezidenta vārdā tika organizēta uzklausīšana 22. maijā, mm, uz kur ieradās Maks Zukerbergs, tātad Facebook mm, vadītājs, un mēs organizējām to kopā ar eh, ITRE, AFCO un Jūrī komiteju jautājumi eh, un atbildes, ko mēs saņemam no Facebook un arī no citiem spēlētājiem, kā piemēram apvienotās karalistas eh, vēlēšanu komiteja, dažādas patērētāju organizācijas, neatkarīgie žurnālisti un tāpat arī galvenie aktīvisti privātuma jomā un dažādi Eiropas komisārs, kuriem attiec šis jautājums. Uh, gal galā ļāvuši mums sagatavot pamat šai eh, rezolūcijai, un vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas ļāva mums to sagatavot. Šis ir ļoti sarežģīts eh, darba dokuments. Un kopā ar politisko grupu līderiem un attiecīgiem deputātiem eh, minētajās komitejās mēs strādājam kopā, lai pieņemtu rezolūciju, kas tagad ir mums uz galda. Es domāju, ka šis dokuments ir līdzsvarots, un es ceru, ka tas ir skaidrs un mētiecīgs. Uh, un aicinām uh, iesaistītos uzņemties savu atbildību, lai, lai šādi notikumi vairāk neatkārtotos. Kolēģi, es domāju, ka es varu runāt vairāk un vārdā sakot, ka mēs bijām vīlušies, ka Facebook uh, nerīkojās saskaņā ar mūsu prasību un neveica nepieciešamo tehnisko ekspertīzu un neuzņēmās korporatīvo atbildību. Uh, Un tas viss nevainagojās ar konkrētiem specifiskiem pasākumiem, lai uh, nodrošinātu uh, datu aizsardzības likumdošanas ievērošanu. Un tas, manuprāt, noveda pie informācijas trūkuma. Tāpēc es uh, aicinu dokumentā um, organizēt um, Eiropas um, datu aizsardzības padomas izmeklēšanu uh, Facebook. Uh, Tā ir pirmā prasība, tātad mēs aicinām īstenot uh, neatkarīgu izmeklēšanu. Un papildus mums vēl jāraugās arī, kā mūsu politiskās partijas un kampaņas izmanto sociālās platformas priekšvēlēšanu uh, kampaņā. Lai visas iesaistītās uh, puses rīkotos saskaņā ar noteikumiem, jo ja tas nenotiek, tad es domāju, ka ir nepieciešama likumdošanas iniciatīva. Uh, tāpēc šeit klātesošiem deputātiem noteikti tas būtu jāpārdomā. Bet, kolēģi, ir arī tā, ka uzņēmumiem ir pilnībā uh, jārīkojas saskaņā ar vispārējo datu aizsardzības regulu un likumdevējiem ir jāstrādā tālāk pie e-privātuma direktīvas. Mēs uzskatām, ka tas ir um, svarīgs punkts um, mūsu darbā pie uh, privātuma. Un Tas jau parādījās arī šajā te Cukerberga uzklausīšanā. Viņš pats teica, ka um, šī te uh, datu aizsardzības regula uh, nav uh, vienīgais. Es domāju, ka e-privātums noteikti varētu tikt pārdomāts kā uh, viens no nepieciešamajiem ietvariem lai risinātu problēmas, ar kurām mēs saskaramies, piemēram, Facebook gadījumā. Tāpēc es aicinu padomi ieklausīties šajās prasībās un uzsākt likumdošanas uh, iniciatīvu. Nu, tie būtu svarīgākie punkti, bet, kā mēs zinām, šajā rezolūcijā ir arī citi punkti. Es aicinu kolēģus uh, diskutēt par šo rezolūcijas priekšlikumu. Un vispirms vārds koordinatoriem, kur ir klāt. EPP. Foskungs uzstāsies Mecels kundzes eh, vārdā. Lūdzu. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Nu, vienā ziņā uh, es esmu apmierināts, ka mums ir izdevies līdz šinējo izmeklēšanu pabeigt, lai gan man tomēr radās iespējas, ka uh, daudz kas varbūt atkārtojās, gan jautājumi, gan atbildes, tātad gan jautājumi, kas bija um, pamatoti. Jautājums par to, cik lielā mērā mums ir nepieciešama uh, šāda izmeklēšana, kā jūs minējāt. Nu, es nezinu, tas vēl ir strīdīgs jautājums. Es nezinu, vai NISA vispār ir kompetence uh, datu aizsardzības jomām. Jo no vienas puses mums ir Nacionālas datu aizsardzības iestādes, un, un tad mums ir Eiropas datu aizsardzības iestāde, kurai patiesībā būtu jāstrādā pie šī jautājuma. Tāpēc es neesmu pārliecināts, ka NISA ir īstā izmeklēšanas iestāde. Un tālāk kā mēs varētu vispār eh, ierobežot šādu te izmeklēšanu, vai tā būtu jāuzsāk īrijā, vai tā būtu jāuzsāk ASV, un kāds būtu mūsu kompetences kaut ko darīt ASV, uzsākt šādu izmeklēšanu. Un um, kurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī mums vēl būtu jāiz, jā, jāveic šī izmeklēšana. Jāsaka, līdšanajā izmeklēšanā mēs patiesībā uh, secinājām, ka um, gandrīz neviena Eiropas Savienības pilsoņa dati netiks skarti. Tāpēc um, man šķiet, ka būs grūti saprast, kādā ietvarā tas būtu jāīsteno. Man uh, arī nav skaidrības, cik lielā mērā mums ir nepieciešama jauna likumdošana, jo par spīti tam, ka mēs esam aizliekuši zakšanu, uh, nogalināšanu un tā tālāk, tās tomēr turpinās, tāpēc es nezinu, vai ar šādu jaunu likumdošanu mēs ko panāksim. Es domāju, ka te mums varētu palīdzēt tikai intensīvāka kontrole. Un uh, to mums var nodrošināt datu aizsardzības regula, un mums vēl trūkst uh, datu uh, aizsardzības uh, regula uh, kā tāda, jo tā vēl, mm, teiksim, nebija sākus darboties pirms tam. Tāpēc es drīzāk koncentrētos uz to, kā mēs šādos gadījumos nākotnē varētu darīt kaut ko preventīvi Tātad patiesībā mums būtu jādomā par to, kā mēs varētu uh, intensificēt kontroli, jo ar šādu uh, ex-ante izmeklēšanu uh, vai papildus likumdošanu es domāju, ka mēs neko nevaram arī panākt. Es domāju, ka datu ļaunprātīga izmantošana notiks arī nākotnē, un ja katru reizi mēs tad sāksim ar uh, to, ka mēs iesaistam, iesaistam enīsa vai sākam pieņemt jaunu likumdošanu, es domāju, tas neko nedos. Tāpēc es domāju, ka Ir jāraugās uz notikušo um, tā kā tas ir, proti ir notikusi krāpšanās ar datiem, mums ir jāraugās, kur ir nepieciešama labāka kontrola, un tad mēs varam raudzīties, vai mūsu noregulējumā ir kādi trūkumi. Un uh, jāraugās arī, teiksim, vai šī vispārēja data aizsardzības regula mums nodrošina to, un vai ir nepieciešama vēl cita mehānismi, bet uh, Es domāju, es domāju, ka vairāk arī pagaidām nekas nebūtu jādara. Tāpēc es drīzāk būtu piesardzīgāks par šādiem jauniem priekšlikumiem. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāpastiprina kontrola un jādomā par vispārējais datu aizsardzības regulas funkcijām. Paldies! Okay, <clears throat> thank you very much. Lielas paldies Foskungam. Es eh, rēģēšu uz kolēģi teikto noslēgumā, bet eh, viens punkts. Tagad mēs diskutēsim par to, kā parlaments varētu reaģēt uz eh, Facebook izraisītajām bažām. Un tātad mūsu mērķis bija domāt par to, kā mēs parlaments varētu reaģēt uz pilsoņu bažām par viņu datu izmantošanu Facebook. Es domāju, ka viedokļi noteikti atšķirsies politisko grupu starpā, bet vienu var teikt, parlamentam ir skaidrs uh, uh, kompetences gan uh, tīri no regulatīvā viedokļa, gan no soft power viedokļa. Tāpēc mēs piedāvājam pilnvērtīgu auditu no ENISA puses. Es domāju, ka to ir iespējams paveikt, un es domāju, tas ir minimums, un uh, tad mēs varam to attīstīt tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā tos uh, punktus, jeb tās jomas, kurās mēs kaut ko varam mm, darīt. Paldies par jūsu pienesumu un tagad Cipās kundzes un D uh, grupas vārdā. Lielas paldies, Klod! Nu, godīgi jāsaka, es esmu nedaudz pārsteigta, bet es priecājos par to, ka EPP un uh, Foskungs ir atzinuši, cik ārkārtīgi svarīgi, lai uh, vispārējā datu aizsardzības regula tagad tiktu pienācīgi īstenot, lai tas viss tiktu kontrolēts, un es ceru, ka tad. Uh, kopīgi mēs varētu strādāt pie tā, lai Nacionālās datu aizsardzības iestādes uh, varētu pienācīgi sadarboties arī Eiropas līmenī. Uh, Un lai arī eh, šīm iestādēm būtu pienācīgs aprīkojums un resursi, lai šīs kontrols varētu īstenot. Un man šķiet, ka šobrīd situācija dalība valstīs vēl nedarbojas tik labi, kā vajadzētu. Nu, tas, ka mums tagad vairāk vajadzētu kontrolēt un nevajadzētu pieņemt jaunu likumdošanu, man šķiet interesants pienesums, jo es no EPP biju gaidījusi kaut ko citu, jo jūs gal galā vienmēr ļoti ātri nākt klajā ar eh, jauniem priekšlikumiem. Nu, es varbūt nenākšu klajā ar konkrētiem piemēriem. Nu, tagad par šo uzklausīšanu Facebook un, jā, taisnība, mēs nepārtrauktu um, uzdevām vienus un tos pašus jautājumus, bet tas bija pilnīgi pamatot, jo uh, gal galā uz daudziem jautājumiem mēs gluži vienkārši nesaņēmām nekādu atbildi. Un ja mēs uz to norādījām, proti, ka uh, vēl pēc saskaņa, saskaņā ar iepriekšējiem datu aizsardzības um, noteikumiem Facebooks nebija tos ievērojis, Un tad mēs eh, saņēmām atbildi, jā, bet mums šķiet, ka mēs visu bijām darījuši pareizi. Nu, ar to, ka mēs eh, tā uzskatām, ja domājam, ar to vien nepietiek. Manuprāt, eh, mūsu mēķis tagad nav izmeklēt vienu konkrētu jautājumu, bet drīzāk mums būtu jāvērš uzmanību uz to, ka mēs neesam saņēmuši pienācīgi daudz, pienācīgas atbildes, un mēs gribētos vispār zināt, vai Facebook kaut kādā veidā ievēro šos datu aizsardzības noteikumus, un, un gal galā kā pagātnē šie dati ir tikuši savākti, un kam tie ir tikuši pārdoti, īpaši nedomājot par to, kas ar šiem datiem notiek tālāk. Un, uh, Un nepārtraukti ir notikušas šādas te manipulācijas gan ar uh, vēlēšanu rezultātiem, Un te nu es vēlētos papildināt, sakot, kurš tad iegādājas šādus uh, datus, kurš iegādājas iespēju uzvarēt uh, vēlēšanās, kuram ir uh, finansiālie līdzekļi, lai kaut ko tādu paveiktu. Un mums ir jādomā par to, kā interesēs tas viss notiek. Tāpēc es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi strādāt pie tā, uh, Man šķiet apsveicam arī tas, ka mēs uh, um, papildus Eiropu uh, datu um, aizsardzības uh, padomēji izmantojam arī ENISA, jo es domāju, ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl ir atvērti par to, kā Facebook izmanko, izmanto datus, tā skaitā arī dažādi tehniski dati, un tāpēc es domāju, ka ENISAS uh, iesaistīšana ir absolūti nepieciešama, tāpēc, lai skaidrot arī visus tehniskos jautājumus. Un Jautājums par to, vai mēs vēlamies pārbaudīt to, kas notiek Eiropā vai citās valstīs, manuprāt, nav vietā, jo gal galā tas viss ir savstarpēji saistīts. Arī jautājums, vai mēs vēlamies to veikt īrijā vai citur, man šķiet, ka tas pilnīgi nav vietā, jo eh, saskaņā ar vispēju datu aizsardzības regulu. Tad, kad uh, ir skarti pilsoņi no vairāk nekā no vienas valsts, un uh, Facebook gadījumā mēs to varam pieņemt, uh, ka tā tas ir nosicis, tāpēc visām datu aizsardzības iestādēm ir jāstrādā kopā un galu galā tas ir Eiropas datu aizsardzības padomas kompetencē. Un kuram, kurā vietā ir jāveic šī izmeklēšana un kā tie dati ir jāsavāc, to es, protams, atstāju padomas eh, ziņā, bet tas katrā ziņā būs milzīgs izaicinājums visiem. Un, protams, ļoti svarīgi ir saprast, ko Facebook dara ASV jo mums. Uh, Mēs rīkojamies saskaņā ar visiem noteikumiem, bet Facebook Eiropā nedarbojas saskaņā ar visiem noteikumiem, un tāpēc man uh, ir šaubas par to, vai šis pienākums, kas tagad gulstas uz uh, Facebook, um, ievērot šos uh, noteikumus arī ASV, ja gal galā viņi to nedara jau Eiropā, nu tad man ir šaubas, vai kaut kas tāds vispār ir iespējams. Tāpēc jautājums, cik lielā mērā uh, šīs te uh, uh, kontrols uh, ir iespējams izvērst. Man uh, šajā rezolūcijā būtu lapaticies skaidrāk uh, izteikt kritiku, varbūt to pārformulēt. Un es, protams, saprotu, ka mums ir dokuments, ar kuru ir jāsadzīvo visām politiskajām grupām, bet ja mums būtu iespēja kaut ko mainīt un uzlabot kaut ko rezolūcijā, tad es domāju, ka šis ir tikai kompromiss, un es domāju, ka tagad īsu brīdi pirms eh, vēlēšanām mums ir pēc iespējas ātrāk jāveic nepieciešamās kontrolas. Paldies! Uh, Lielas paldies! Tagad EKR vārdā. Stīvens kundzes nav klāt. Nu, tad Alde vārdā. Grīsbeks kundze nav klāt, bet Sofija Intvelta izteiksies Alde vārdā. Jā, paldies, Klauda, paldies par šo rezolūcijas projektu. Es varu izteikties pavisam īsi. Vēlētos lielā mērā arī atsaukties uz Birgetes Sipeles, nu pat teikto, nu, tik dažas vispārīgi rakstura piezīmes. Uh, Es vienmēr esmu nedaudz pārsteigta par eh, atturību un pat rezervēto attieksmi, kāda ir ETP reāli piemērot ES eh, e eh, likumdošanu. Mums ir vispārīga datu aizsardzības regula, mēs esam ļoti lepni par to, ka mums ir labākā privātās dzīves aizsardzība Eiropas Savienībā, bet mēs īsti to nepiemērojam, lai aizsargātu mūsu pilsoņus. Nu, izskatās, ka jūs pārstāvat galvenokārt amerikāņu kompāniju aiz intereses eh, labāk nekā Eiropas pilsoņu intereses. Nu, tāda ciniska piezīme no manas puses, bet, nu, trīs īsāk komentāri viens. Mums vajadzētu pāraudzīties uz īstenošanu un piemērošanu kopumā. Un ne tikai attiecībā uz privātumu. Nu, mums ir tāda tendence, ka mēs ļoti detalizētus likumus pieņemam, bet eh, īstenošana ir visai pātētiska. Uh, Un eh, tad, kad GDPR eh, stājās spēkā, daudz cilvēku bija ļoti pārsteigti mm, ka mm, par šīm prasībām, eh, kas patiesībā jau bija direktīvā, un te mm, parādījās tas, cik lielā mērā direktīva nemaz netika piemērota, un mums jābūt nedaudz striktākiem. Tehnoloģijas attīstās, un ir eh, iespējama lielāka iejaukšanās ne tikai mūsu privātajā dzīvē, bet pat arī demokrātijā, kā mēs to redzējām arī Cambridge Analytica un Facebook gadījumā. Otrs komentārs par 24. punktu. Mm, un tas arī saistās ar eh, piemērošanu nu, ļoti labi ierosināt to, ka datu aizsardzības eh, iestāde ir eh, jāpastiprina, bet es nepiekrītu ierosinājumam, ka tas būtu jādara, mm, ieviešot ja jaunu instrumentu IT sektoram, jo nu, tas ir eh, publisko iestāžu darbs, un es jau to biju ierosinājis priekšsēdētāji par uzklausīšanas organizēšanu, šķiet tā tagad paredzēt janvārī tieši par šo konkrēto tēmu, vai valstu valdības pietiekamus līdzekļus piešķir um, datu aizsardzības iestādēm, lai tās veiktu savus uzdevumus. Nu, manā valstī mazāk kā trešdaļa tiek finansējumi piešķirt, nekā tas būtu nepieciešams uzdevumu veikšanai. Nu, tātad tas nozīmē, ka GDPR īsti netiek ievērot un dalību valstīm. Um, ne, dalībvalstīs netiek pilnībā piemēroti GTPR un netiek izpildītas prasības, tad komisijai būtu jāsāk pārkāpumu prasības. Mums eh, nevajadzētu būt papildu nodokļiem, bet eh, tieši valstu budžetiem vajadzētu nodrošināt atbilstošu finansējumu datu aizsardzībai. Nu, te nevajadzētu būt runāja par šīm svirām, par šiem instrumentiem, bet drīzāk likt iestādēm darīt to, kas tam jādara. Uh, Un 25. un 26. punkts par privātumu vairogu. Mēs pieņemam rezolūciju 5. jūlijā, kuri teikts, ka mēs sagaidām, mm, ka privātuma mm, vairogs tiks izpildīts līdz 1. septembrim. Manuprāt, nekas nav ticis darīts. Un vajadzētu pievienot papildu punktu, kur mēs aicinām apturēt privātuma vairogu Nu, manuprāt, gan varbūt likumiski tas nav pilnībā atbilstīgs, bet par to tas netiek izpildīts. Bet cik nopietni mēs vispār attiecamies paši pret šīm lietām, mēs pieņemam noteikumus, likumus, svinam to, cik labi mēs esam, bet pēc tam nav atbilstības, nav piemērošanas un tas nerada nekādas sakas. Mums tad es piedāvātu pievienot jaunu punktu kur tiek atgādināta ne tikai rezolūcijas pieņemšana jūlijā, bet arī to, ka tik noteikts termiņš, tas netika izpildīts, un tāpēc sakām jābūt tādām, ka privātuma vairogs ir jāaptur. Un uh, personīgs komentārs no manas puses, es domāju, ka Eiropas komisijai uh, vajadzētu būt uh, krietni aktīvākai attiecīgā uz piemērošanu. Tas tikai maigi izsakos, tiešām krietni vien aktīvākai šajā jomā. Nu jā, Protams, te mums ir arī komisijas pārstāvi, un mēs varēsim specifiskāk runāt par šiem jautājumiem rezolūcijas kontekstā. Paldies, Sofija! Tagad goe eh, pārstāvis vai ir kāds eh, Ernstas kundze vietā. Eh, bet, nu, ja kolēģi vēlēsies izteikties debatēs, lūdzu tagad Frāns kungs no zaļajiem. Danke, Morais. Der Skandal um Facebook. Jā, paldies, eh, Marais. Šis skandāls nav tikai datu aizsardzības skandāls. Eh, tas gal galā ir demokrātisks skandāls. Kāds uzņēmums eh, ir izmantojis uh, 82 miljonu Facebook uh, lietotāju datus, lai tos izmantotu uh, vēlēšanu uh, rezultātu ietekmēšanai, proti ASV prezidenta vēlēšanās un Brexit. Un iespējams, mēs varam iedomāties arī citos gadījumos, taču par spīti visām uzklausīšanām, kuras parlaments veica, vēl ir ļoti daudz jautājumus, kuriem mēs neesam radī, raduši atbildes. Cik daudz pilsoņu dati ir tikuši izmantot? Vienā uzklausīšanā tika runāts par 72 miljoniem e, pilsoņu, jeb Eiropas pilsoņu, un tad kādā brīdī tika paziņots, ka neviens no Eiropas pilsoņu datiem nav ticis e, šādi izmantots un gal galā kā tas ietekmēja vēlēšanu rezultātus, proti vai tika ietekmēts tas, kā vēlētāji balsoja, vai tika ietekmēts tas, ka viņi patiesībā vispār nedavās uz vēlēšanām. Tātad mums ir vēl jārod uh, atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, tas jāturpina. Bet uh, sarežģītākais, uh, protams, ir uh, saprast, cik lielā mērā tas ietekmēs mūsu demokrātiju, vai uh, šīs te individuālās uh, manipulācijas tik tiešām ir nodevušas pie, novedušas pie tā, ka Trumps ir ticis ievēlēts prezidenta amatā un ka uh, ir ticis nobalsots par apvienotās karalists izstāšanos mm, no Eiropas Savienības. Eh, mēs esam dzirdējuši arī par gadījumiem, ka dati ir tikuši ļaunprātīgi izmantoti ASV, un te jāraugās, vai um, tas e, ir saistīts kaut kādā veidā ar e, situāciju mūsu valstīs, proti ar bezdarbu un tā tālāk un tā joprojām. Vienīgais gadījums, kur mēs varējām pierādīt to, ka dati ir tikuši ļaunprātīgi izmantoti, e, ir tikai atsevišķos gadījumos. Facebook ir draudz mūsu sabiedrībā arī bez eh, Cambridge Analytica, tāpēc mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība par to, kā uh, tiek īstenot politiskā reklāma sociālos mēdījos. Un te uh, šie dati. Uh, jāpiedāvā apstrādāšana neatkarīgām iestādēm un ar līdzinējiem pasākumiem nepietiks. Caurskatāmība uh, viena pati nepie kā nenovedīs, kaut vai šis te CO2 skandāls. Uh, mēs konstatējām, eh, ka gal galā automašīnas, automašīna izmeša ir daudz lielākā uh, apmērā nekā tas tiek apgalvots, bet pie kā tas gal galā noveda. Uh, Un uh, mēs zaļie vēlētos eh, skaidru, eh, skaidri to, lai tiktu aizliegta um, personu datu izmantošana dažādu politisko reklāmu īstenošanai, jo pretējā gadījumā mēs radīsim tik riskantu situāciju, ar kuru paši netiksim galā. Uh, un gal galā Facebook un līdzīgie varēs izlemt politisko rezultātu un izlemt, kurš kādu informāciju ir pelnījis. Tāpēc mums ir pavisam ātri jārīkojas pirms kaut kas notiek pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jāsaka, arī komisijas priekšlikums uh, iet tikai caurskatāmības virzienā, bet nekas netiek domāts par uh, labāku kontroli. Uh, Mums ir nepieciešami skaidri noteikumi, jo mums ir svarīga mūsu demokrātija. Paldies! Jā, tas atgādina arī to, ka mēs tagad Brexit un vēlēšanu tēmu uh, risinām, un cilvēki arī sagaida kādu rīcību no Eiropas parlamenta. Nu, E, uzklausīsim e, grupu pārstāvis, kas ieradās e, debašu laikā un tagad no EKR. Pārstāvis jāpaldies priekšstādāt atvainojos, ka aizkavējos, bet man bija imko sanāksme un par No mūsu puses mēs bijām ļoti pārsteigti par to, ka Cambridge Analytica izmantoja Facebook datus. Mēs pilnībā atbalstam uzsāktās izmeklēšanas un piekrītam visiem, ka, protams, tam nekad nevajadzētu atkārtot. Es domāju, ka vispārējā datu aizsardzības regula, ko mēs atbalstījām, ir ļoti liederīga. Un mēs esam gandrīz, ka Cambridge Analytica tika slēgts un ka šobrīd notiek atbilstīga izmeklēšana un ka jau ir lietas, kas virzās uz priekšu. Facebook vajadzētu vairāk iesaistīties kopā ar datu aizsardzības iestādi īrijā un arī citām institūcijām. Nu, vēl daudz, kas ir jāveic šajā jomā, un notiek paļaušanās arī uz datu aizsardzības iestādēm vietējā līmenī. Un visi ir ieinteresēti arī tajā, ka apvienotā karalistes iestāde izveidot arī atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijā, jo, nu, Un tā arī ļoti lielu daļu datu mm, apstrādā un eh, nodarbojas lielam skaitam lietu. Un mēs uzskatām, ka daži pasākumi tomēr eh, iet pārāk tālu šajām eh, priekšlikumā, nu īpaši specifisks atsauc uz Brexit kampaņu. Mēs nedomājam, ka tas būtu īsti vietā, un tāpat priekšlikums par obligātu mm, digitālo nospiedumu sistēmu attiecībā uz reklāmām un tam līdzīgi, bet vajadzētu izveidot dot ietekmes novērtējumu, un tad mēs ejam pāri Eiropas Savienības kompetencijām. Devītajā punktā ir tas, ka tiek aizliegta personīga attieksme attiecībā uz šiem uh, Eh, reklāmām, politiska profila izveidošanu, bet eh, mm, tas tomēr iespējams, ja datu subjekts eh, sniegts pats savu mm, priekšlikumu, varbūt vajadzētu izmainīt šo 9. punktu attiecīgi ADPR. Tad ir teik, runa arī par Facebook pamatmodeļu izmantošanu. Es domāju, ka ne jau mums par to jālem, bet Facebookam pašam ir jā, mm, jālem par savu darbības modeli, protams, ņemot vērā um, likumdošana, 17. tā tad ir jāņem ārā, un tad mēs nedomājam, ka eh, rezolūcijā būtu īstā vieta, kur runāt par jauniem nodokļiem, šis punkts jāņem ārā, un arī 30. punkts, kur ir runa par turpmāko darbu par e-privacy. Ehm, nu, mēs sākumā vēlētos, lai ehm, regula sākumā darbojas, un tad tā tiktu novērtēta pirms lemjam par to, vai būtu nepieciešams vairāk likumu vai nē. Un šobrīd mēs nevaram 30 punktu vēl atbalstīta, bet, nu, gaidīsim turpmāku darbu kopā ar citiem deputātiem. Jā, liels paldies! Birgit, vai jums ir reglamenta punkts? Mm, pavisam īs komentārs, jo Dens runāja par privātumu mm, direktīvas vēlētos uzsvērt, ka tas nav vienkārši papildinājums GDPR, tas ir atšķirīgs temats. GDPR ir par uh, datu aizsardzību, bet eh, privātuma direktīva attiecas uz saziņas aizsardzību, un tas pat ir vēl jau svarīgāk, tāpēc neatbalstīt domu par to, ka tas ir tāds papildinājums, kas var būt, var nebūt. Un tas ir kaut kas pavisam atšķirīgs. Tāpēc jebkura GDPR izvērtēšana nevarētu novest pie secinājuma, ka mums nevajadzētu aizsargāt savu saziņu, nu, precizēšu šo lietu. Jā, nu tas ir tā informatīvi. Es nezinu, vai ir vēl kādi citi eh, komentāri, bet eh, katrā ziņā esam saņēmuši jūsu vēsti. Komisija. Mm, vēl, vēl pirms dodam vārdu komisijai, vai ir vēl kāds, mm, kas vēlētos izteikties? Un nu, sākumā uzklausīsim deputātus. Uh, Mm, kas atlikuši, un nevis dosim vārdu jums uzreiz, citādi jūs uzstāsies, un tad vēl viens deputāts runās. Jo, nu, tā ir, tad mēs runājam par rezolūciju, un tad pavisam īsi došu vārdu. Nē, jā, es pilnībā piekritu tam, ko Birgits Sipēl teica mūsu grupas vārdā. Es tikai vēlētos mm, atsaukties uz Un to, kas ir 24. punktā par nodokļiem. Nu, šīs mākslas ir ļoti svarīgas ne tikai, lai ietekmētu tādu uzņēmumu kā Facebook varu, bet arī, lai sagādātu resursus mūsu iestādēm vietējā un Eiropas līmenī, tā lai šīm nacionālajām iestādēm būtu uzraudzība un arī uzraudzības uh, iestādēm, regulātoriem būtu iespēja paveikt uh, savu darbu un nodrošināt vispārējās datu aizsardzības regulas ievērošanu. Nu, problēma, ka to novē, norādīja Sofija Intvelta, ka brīnišķīga mums ir regula, bet um, mm, mēs satraucamies par tās piemērošanu. Tostarp arī tam dēļ, ka nav pietiekami aprūkota personāla, kas eh, um, departamentos darbotos, uzraudzības iestādēs vai um, datu aizsardzības iestādēs, lai viņi veiktu darbu, kas nepieciešams. Vēlētos arī teikt, ka joma, ko vajadzētu iekļaut rezolūcijām, ir um, arī tas, kas izrietē no mūsu pašu izmeklēšanām. Procesā starp Cambridge um, Analytica un Facebook. Tas, ka Facebook nodeva datus Cambridge Analytica. Tas eh, ir tiešām pārkāpums, kas eh, aizskar pilsoņu datu aizsardzību. Un ir parādījies tas, ka te varētu parādīties veids, kā mēs varētu arī organizēto noziedzību tādējādi tai palīdzēt darboties valstīs, ja netiek ievēroti atbilstīgi noteikumi. Tā bija sasaist ar ECL uh, uzņēmumiem un uh, kas uh, bija uzņēmumi, kas pārdeva ES dalību valstu pases. Mm, un tā bija ļoti precīzi nostādīta sistēma, kas varētu arī kalpot uh, kriminālām organizācijām. Nu, to nedrīkst aizmirst. Nu, protams, te mēs runājam par Cambridge Analytica un Facebook skandālu, bet ja mēs nopietni attiecamies pret datu aizsardzību mm, un datu aizsardzības regulu, mēs nevaram neņemt vērā to, kas notiek ar Ķīnas uzņēmumiem, kas jau darbojas Eiropas Savienībā ar noslēgtiem līgumiem ar ES valstu valdībām, mm, lai veiktu uh, sejas atpazīšanu plašā mērogā, un mēs zinām, ka dati ir jāuzglabā. Un, un tad tie dati var tikt izglabot Ķīnā. Mēs zinām, ka Ķīnā ir sava sistēma, kas ir personālā šī rezultātu sistēma, un tad izmantojot sejas atpazīšanu, ir iespējams kontrolēt katru pilsoni. Un, um, Pilnībā šī sistēma vēl nav izvērtasta, līdz 2020. gadam tā ir pilnībā jāpiemēro. Tomēr viņi izmanto šīs novērošanas kameras jau šeit, Eiropas Savienībā arī, un izmanto mākslīgo intelektu. Mēs nevaram to turpināt neņemt vērā, ja mēs esam nopietni noskaņoti. Uh, šajās jomās. Mums nav jāskatās e, ne tikai Atlantijas okeāna otrā pusē, bet arī uz austrumiem un jāraugās, kas tad notiek mūsu dalību valstīs šajā jomā. Paldies, došu vārdu komisijai mm, no DigiJust ģenerāla direktoras kundzei. Jūs tad varētu reaģēt, lūdzu. Paldies! Jāzīst, ka pēdējo mēnešu Mm, atklāsmes par Cambridge Analytica un Facebook pārāda to, kā uzņēmumi attiecas pret eh, pilsoņu datiem un to, cik svarīgi ir ES mēroga datu aizsardzības noteikumi. Un te šajā sakarībā jāpiemina GDPR. Tāpat tika paustas bažas par to, kā nodrošināt brīvas un drošas vēlēšanas. Mēs to uzskatījām par ko pašsaprotam, tomēr lietas ir mainījušās, un tas ir tāds uh, trauksmes zvans visiem iesaistītajiem. 2019. gada atbilstīgu vēlēšanu nodrošināšana komisijai ir prioritāte, un priekšsēdētājs uh, Junkers savā runā par situāciju Eiropas Savienībā to uzsvēra kā vienu no prioritātēm. Uh, Parlamenta rezolūcijas priekšlikumā šīs tēmas ir skārtas, un runājot par šiem sākotnējiem atklājumiem no pienotās karalistas datu aizsardzības iestādes puses, mēs arī pievienojamies bažām un analīzē, kas veiktas parlamenta rezolūcijas projektā. Mums nepieciešama visaptvaroša pieeja. Facebook gadījumā komisija cieši strādā ar Eiropas datu aizsardzības Mm, biroja vadītāju un arī ES e datu aizsardzības iestādi, e, kas e, vada izmeklēšanu Cambridge Analytica gadījumā. Mēs atbalstam koordinātu reakciju starp Eiropas datu aizsardzības iestādēm. Komisāra Jurova ir ļoti rūpīgi sakojas līdzi uh, ASV Federālās tirzniecības komisijas izmeklēšanas rezultātiem un atkārtot lūgus informāciju par šo lietu. E, tāpat arī otrajā gadskārtējā pārskatā par privātuma vairogu pēc divām nedēļām mēs sagaidām jaunumus un komisija piemērošanu uztver ļoti nopietni. Tā ir bijusi prioritāte komisijai. Es domāju, jūs to esat arī novērojuši politiski jutīgos gadījumos, bet, nu, Facebook gadījums ir daļa no plašākas problēmas. Un tā ir sarežģīta daudzpusēja un ir iesaistījusi ļoti daudz um, pušu politiskās um, puses datu analīzes kompānijas, platformas un tā tālāk. Kompetentās iestādes nevar risināt šos uh, jautājumus vienas pašas. Tam ir jāapvieno savi spēki, lai ieviestu pastāvošos noteikumus un nodrošinātu vēlēšanu procesu indekridāta Eiropā. Nu, tas kārtas arī politiskās reklāmas un kas aiz tā stāv, kā šīs reklāmas tiek mērķētas, mm, privāts dat, privāt, privāto datu aizsardzība un kiberdrošība ir viens no tēmām, kas ir jāizmanto. Uh, Visām iestādēm ir tas jāņem vērā, tāpēc komisijam ar vēlēšanu pakotni to vēlējās sasniegt, kuru izvirzījām 12. septembrī. Pieminēšu dažas lietas par šo vēlēšanu pakotni. Mēs vēlamies parūpēties par to, lai vēlēšana iestādes, datu aizsardzības iestādes un kiberdrošības iestādes strādāt kopā, lai apzinātu problēmas, labāk koordinētu pastāvošo noteikumu piemērošanu un apzinātu robus un tos risinātu. Mēs esam izdevuši rekomendāciju, kur dalību valstī tiek lūgts izveidot tīklus nacionālā līmenī šī mērķa sasniegšanai. Mēs aicinām dalību valstis arī pieņemt vēlēšanu noteikumus, lai tie attiektos uz tiešsaistes reklāmu, būt, lai būtu skaidrs, kas veids reklāmu, kas to apmaksā Un mēs zinām, ka um, bezsaistes uh, noteikumi pastāv, tomēr tādiem jābūt arī tiešsaistēm. Otrkārt, 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšanas ir pirmās, mm, kas notiek uh, piemērojot jaunos datu aizsardzības noteikumus, tāpēc valstu uh, tas ir vēlēšanu iestādēm un citām atbilstīgām pusēm ir jāpārbauda mm, tas, cik atbilstīgi viņi strādā attiecībā pret eh, datu aizsardzības noteikumiem. Tāpēc mēs esam izdevuši vadlīnijas datu aizsardzības jomā kā daļu no pakotnes. Treškārt, eh, komisija arī ir piedāvājusi mm, likumdošanas grozījumu 1129 2014 regulai, lai pastiprinātu noteikums attiecībā uz politisko finansējumu. Šī grozījuma mērķis ir tā, lai mm, Eiropas politiskās pārtīs un eh, fondi varētu mm, arī, lai varētu piemērot eh, sankcijas attiecībā uz datu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu ar mērķi ietekmēt eh, vēlēšanu rezultātus. Sankcijas var sasniegt 5% no Eiropas politiskās partijas vai fonda budžeta, jo grozījuma mērķis ir tā, lai tam būtu reāls sekas un ietekme attiecībā uz 2019. gada vēlēšanās. Un tad komisija veicina, aicina līdz likumdevējus rīkoties ātri, un mēs strādāsim ar Eiropas parlamentu, ar Liba komiteju šajā jomā, turpmākajos mēnešos, lai nodrošinātu um, pasākumu efektivitāti un panākumus, mm, kas ir ietverti vēlēšanu pakotnē. Mm, turpmākās diskusijas būs iespējams augsta līmeņa konferencē, ko vadīs uh, komisārs Kings un Ginga, un arī akcents uz fundamentālajām tiesībām. Uh, tur arī būs pasākums novembra beigās, ko mm, Um, organ, kurā uzstāsies Timermans un Jūrovas kundze. Tātad šīs um, vēlēšanas 2019. gadā būs tiešām izšķirošas. Aicinu atbalstu Eiropas parlamentā savā rezolūcijas priekšlikumā veicināt lielāku informāciju, informācijas izplatīšanu, apzināšanos un nodrošināt datu aizsardzību. Paldies! Nu, kolēģi, vairums no politiskajām grupām ir izteikušās par šo rezolūcijas projektu, vai ir vēl kādi komentāri? Ja nav, tad, nu, lai būtu iespējams nobalsot Libē 10. oktobrī un 2. oktobra plenārsēdē būtu iespējams par to balsot, tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdien pulksten 18. Lielas paldies par debatēm! Paldies komisijai! You, Kolēģi, tagad pārējām pie piektā darba, darba kārtības punkta izskatīšanas, kas ir eh, situācija Japānā par datu aizsardzības eh, nolīgumu. Un Džankarēlī kungs no komisijas jau ir ieradies. Ak, nē. Nē, Džankarēlī kungs vēl nav ieradies. Can we take, can't take the point yet. Yeah, he has, he has not arrived yet. Uh... Jā. Čankrālī kungs vēl nav ieradies, bet viņš šeit būs uh, jebkuru brīdi. Ja vēlties, var viņam pazvanīt, pretējā gadījumā vienkārši sagaidīsim pulkstens desmitus. So, colleagues, just, uh, sorry, to be clear. Kolēģi, tā tad vēlreiz lai visiem būtu skaidrs, neliela pauzīte, tiekams ierodas komisijas pārstāvs, un tad diskutēsim par Japānu. Japānu. Timekeeping. So, yes, um, sorry for the delay, but... Jā, atvainojamies par nosabošanos, bet Džankarlī uh, kungs tad ierodas. Hey, colleagues, we're going to hear the Commission's representative is going to update the committee on the state of play on the negotiations between the Commission and Japan in view of reaching the adequacy decision on the transfer of personal data. Last week we received Pagājušajā nedēļā mēs saņēmām e, dokumentus, ko atsūtīja komisija par to, ka tiek e, pieņemts lēmums, un es šo komisijas atsūtīto dokumentu esmu nosūtījis visiem deputātiem. <clears throat> Un patiesībā mūsu komiteja devās arī faktu vākšanas misijā uz Japānu. Džankarelli kungs maksimāli desmit minūtes jums, lai iepazīstinātu ar lietu kārtību. Paldies, prieksēdētāji kungs, es atvainojos, ka ierados nedaudz vēlāk. Uh, Man bija pateikts konkrēts laiks, kad mēs sāksim diskutēt par šo tēmu, bet eh, laikam mēs sākām ātrāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kā jau jūs teicāt, jūlijā mēs pabeidzām sarunas par šo tēmu ar Japānu. Mēģināšu runāt ļoti lakoniski. Un no vienas puses vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šo sarunu rezultātu aktualitāte un vienlaicīgi pakavēšos pie šā lēmuma svarīgākajiem punktiem. Šis ir ļoti svarīgs adekvātuma izvērtēšanas lēmums, iespējams, ka viens no svarīgākajiem kāpēc. Vispirms, ja šis lēmums tiks pieņemts, tad dat datu pārvade no Eiropas Savienības tiks aizsargāta daudz vairāk, daudz vairāk sadarbībā ar mūsu politiskajiem un tirzniecības partneriem. Jau šobrīd datu apmaiņa starp abām valstīm vai līgumslēdzējām pusēm ir būtiska, un tā vēl vairāk palielināsies. Par privātumu standartiem runājot, konverģence atmaksājas Japāna pavisam nesen, 17. gada maijā. Maijs šķiet ir tāds eh, mēnesis, kad mēs visi daudz strādājam pie privātam jautājumiem. Tātad Japāna pamainīja savu likumdošanu, pieregulējot to neatkarīgu datu aizsardzības eh, iestāžu ieteikumiem. Un var teikt, ka e, šobrīd tā ir pilnībā atbilstīga GDPR un mūsu iedibinātajām sistēmām. Jūs e, jau noteikti ļoti labi ziniet, e, kā tas notika, un jūsu komitejā jūs par to esat diskutējuši, kā arī jūsu pieminētajā komitejas izbraukuma sēdē Japānā. Tas, ka ir tik augsts konverģents līmenis starp abām līgumslēdzēju pusēm, skaidri parāda, ka citām valstīm vajadzētu ņemt piemēru, jo ir tādas valstis, kuras mēģina mainīt savu datu aizsardzības likumdošanu, lai arī tā vairāk atbilstu mūsējai. Un visbeidzot, jeb trešām kārtām, šis eh, adekvātuma process un tā izvērtēšana, kā jūs ziniet, tas notika paralēli ar sarunām par Eiropas Savienības un Japānas strateģiskās partnerības nolīgumu. Tiek ņemta vērā arī starptautiskā datu plūsma, un parlaments ir vēlējies pātrināt šo atbilstības novērtējumu. Bet eh, pieeja ir pareizā. Un arī tas ir ļoti svarīgs ieteikums mūsu starptautiskajiem partneriem. Ar to es domāju, ka data aizsardzības augstu standartu piemērošana starptautiskos eh, tirzniecības nolīgumos ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, tirzniecības nolīgumu slēgšanā mēs eh, nevaram to neņemt vērā. Mēs uzskatām, ka privātums ir svēta lieta, un par to diskutēt vispār nevajag. Bet šobrīd Japānas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma augstā konku konverģence ar mūsējiem skaidri parāda Japānas centienus tirzniecības jomā mums tuvināties. Mēs e, šeit uzsveram ne tikai pilnīgi brīvu, bet arī drošu datu plūsmu, drošu no privātuma aizsardzības viedokļa, jo tas ir svarīgi kā Eiropas iedzīvotājiem, tā arī mūsu uzņēmumiem abās Japānas jūras pusēs. Un tas ir ļoti labs e, piemērs arī citiem mūsu sadarbības partneriem, jo ir tādi mūsu sadarbības partneri, kuri datu aizsardzības līmenim nepievērš pienācīgu uzmanību. Par sarunu rezultātiem. Kā jūs redzat, šis eh, uzmetums ir pietiekami plašs, tajā ir vairāki pielikumi. Detaļās eh, pie tiem nepakavēšos, vēlējos tikai vispārēji pateikt, un to jau teicu savu ievadvārdu sākumā. Un jūs paši to redzējāt savā viesošanās reizē Japānā. Tātad augstais atbildestības līmenis eh, starp datu aizsardzības likumdošanu abās pusēs skaidri pierāda Japānas centienus. <clears throat> Un eh, at, citi atbilstības lēmumi, kas ir pieņemti nolūkā nu, veicināt tirzniecības saikņu stiprināšanu, arī ir svarīgi. Mēs runājam par trīs būtiskiem vaļiem, uz kuriem šī data aizsardzības tiesiskais regulējums balstās. Vispirms mēs esam izveidojuši noteikumu kopumu, kas paredz papildus eh, kritērijus vēl eh, eksistējošo šķēršļu izskaušanai. Piemēram, delikātu datu papildus aizsardzība. Jūs eh, noteikti varat iedomāties, ka tas bija pietiekami sarežģīti. Mums eh, bija jāņem vērā Japānas likumdošanā ierakstītais delikātu, delikātas informācijas definējums, jo kā tad šie dati varētu tikt eh, pārsūtīt uz citu valsti no Japānas. Tā tad tiešsaistes tieši datu pārvada bija jānodrošina arī lielāka individuālo tiesību aizsardzība. Un eh, mēs šeit mēģinājām iestrādāt arī noteikumus, ko nozīmē anonīmi dati. Un eh, patiesībā tā bija arī tāda robežšķīratne datu aizsardzības likums un ko mēs vai citi uzskatām par anonīmiem datiem, uz kuriem šis datu aizsardzības likums neatiecas. Bet ļoti svarīgi, lai diskutējot tieši par anonīmiem datiem, abām sarunvedēju pusēm būtu skaidrs, ko tas īsti ietver. Tāpēc šie papildus noteikumi jūs tos varat izlasīt mūsu lēmumā. Tātad šie papildus noteikumi Japānas uzņēmumiem būs saistoši iegūstot datus no Eiropas Savienības. Un, protams, datu aizsardzības iestādē Japānā un visai tiesvedības sistēmai, tiesu, tiesvedības sistēmai tas arī, uz to tas arī attieksies. Japānas eh, tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, aizsardzības ministrs eh, tiešām daudz uzsvēra to, cik eh, svarīgi dažādām valstu iestādēm būtu pieejamība šiem datiem. Mēs vēlējāmies nodrošināt šādas pieejas nepieciešamību gadījumos, ja tas tiešām ir aktuāli, bet šādai pieejai izvērtējot proporcionalitātes un atbilstības principus arī ir jātiek vienmēr sniegtai. Mēs saprotam, ka eh, Japāna kā jau jebkura moderna demokrātija, tai ir jāizvērtē patreizējās globalizācijas apstākļos ikvienu valsti pārmākušie draudi. Īpaši tas attiecas uz dažādu aģentūru darbu. Un eh, konstitucionālais ietvars, kas Japānā tika pamainīts vai patiesībā pat pieņemts pēc otrā pasaules kara šobrīd eh, tiesas pieņemtie uz datu pārvadu attiecošies nolēmumi ir sava veida precedents. Vienlaicīgi mēs daudz diskutējām par to, kā tiks izskatīti strīdīgi jautājumi un sūdzības. Par šiem jautājumiem mēs daudz runājām ar mūsu Japānas kolēģiem piemēram, kā var tikt dzēsti dati un kā pēc tam tiem piekļūt, ja to pieprasa tiesvedības iestādes. Mums ļoti svarīgi šķita Japānas eh, datu aizsardzības iestādes sniegtie argumenti. Noslēgumā vēlējos pateikt, ka runājot par šiem kritērijiem, Mēs daudz ņemam vērā Eiropas situāciju, un tas GDPR regulas 45. pantā ir skaidri at atrunāts. Bet mēs vēlējāmies arī diskutēt par datu aizsardzības padomes piemēroto kritēriju sarakstu. Tādā veidā mēs varētu nodrošināt, vai sistēmā ir, ir iekļauta adekvāta aizsardzība vai nē. Kā jūs ziniet, šis lēmums šobrīd ir nosūtīts datu aizsardzības valdei, kura nāks klajā ar savu lēmumu. Un ceram, ka šis lēmums tiks sagatavots tuvāko mēnešu laikā. Tādējādi šis lēmums uh, pēc tam nonāks komitoloģijas procedūras varā, pirms padome un pārējās lēmēja iestādes varēs sniegt savu atzinumu. Paldies, un tagad ar interesi piedalīšos diskusijās. Indeed, Paldies, paldies, Džankarlī. Ļoti interesantas debates, ļoti interesanti arī bija mūsu eh, viesošanās eh, Japānā. Un, eh, protams, tas ciešā mērā sasaucas arī ar tirzniecības sarunām. Un es nezinu, vai ir kāda no kolēģiem, kur vēl, es nezinu, vai vēl bija kāda, kur piedalījās šajā vizītē Japānā. Tā tad vairāki momenti, kurus vēlējos pieminēt jūsu ievadvārdu sakarā un kuriem jūs varbūt tik eh, svarīgi nepie, nepieskārāties. Man uzmanību piesaistīja jūs pieminētais eh, tā saucamais eh, tas, ka datu, Japānas datu aizsardzības likums, kā tas tiek interpretēts un vai šāda interpretācija tiesās ir atbilstība, atbilstīga mūsu idejām. Un eh, tas, eh, ka šajā ka šobrīd nav pieejams eh, tulkojums. Es vēlētos jūs mudināt kā šis lēmums tika pieņemts, ņemot vērā to, ka nav oficiāls tulkojums, kuru ir izskatījuši juristi lingvisti, murmina priekšsēdētājs. Par laika termiņiem runājot, varbūt jūs varētu vēl e, sīkāk mums ko pateikt, ko domā Japānas iestādes. Šeit ir arī Japānas vēstniecības pārstāvi. Varbūt eh, Birgita un Dans Sipels kundze. Un pēc tam Daltona kungs. You... Paldies, saka Sipels kundze, paldies par šo prezentāciju. Mēs eh, zinām, ka šāda lēmuma pieņemšana vienmēr ir eh, pietiekami sarežģīti, bet es vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Ja es pareizi sapratu, tad eh, es redzēju, ka pirmajā pielikumā ir papildus noteikumi, kuri būs saistoši Japānas uzņēmumiem. Bet eh, kā jūs varat garantēt, ka šie noteikumi tiešām būs juridiski saistoši, proti šo noteikumu juridiskā kvalitāte un būtība? Šķiet, ka tas attiecas tikai uz Eiropas Savienības iedzīvotāju datiem, tas neatiecas uz Japānas iedzīvotāju datiem vai uz citu jurisdikciju datiem. Tas nozīmē, ka patiesībā Eiropas Savienības iedzīvotāju dati būs labāk aizsargāti nekā Japānas iedzīvotāju un kā tas vispār attiec uz trešo valstu iedzīvotāju datiem. Otrs jautājums. Atkal mēs atgriežamies pie tām patrām, pašām debatēm par soda naudām, kas ir ierakstīti šajā. Tātad runa iet no 300 tūkstoši jenām līdz uh, miljonam, kas ir apmēram 230 līdz 7000 eiro. Es atminos, ka kādu brīdi mēs runājām par to, ka ir zināmas kultūrālas atšķirības, ka e, Japānā nauda nav tik svarīga kā slaba, slava, bet Japāna ir globālās pasaules sastāvdaļa, un e, es uzskatu, ka tas e, var radīt problēmas, radot iespaidu, ka tik mazas soda naudas nozīmē to, ka Japāna pietiekami lielā mērā neņem vērā datu aizsardzības noteikumus. Paldies! Prieksēdētājs, jā, ar Daltonu kungu. Tā tad jā, kā veidot šo soda naudu režīmu, jo soda naudu filozofija Eiropā un Japānā lielā mērā atšķirās. Būs interesanti par to diskutēt ar mūsu japāņu draugiem. Dans nākamais, jāpaldies! Jā, mēs bijām Japānā un bija ļoti interesanti šī vi vizīte, jo Japāņi ir ļoti lepni par saviem datu aizsardzības likumiem. E, viņiem ir iespējas, vai vismaz e, viņi cenšas, lai šie likumi būtu tuvi Eiropas. Es vēlējos e, pajautāt par šo te, šo te sadarbības garu, kas šobrīd ir izveidojis starp ES un Japānu. Proti, jūs teicāt, ka šis ir sava veida precedents, sava veida piemērs, no kā mācīties citām valstīm, lai uh, noslēgt šādus nolīgumus par datu adekvātumu. Kaut vai Brexit gadījumā apvienotā karaliste arī tad tiks izvērtēta un vērtīta šādu pašu kritēriju atbilstībai. Tātad, kā komisija, ko, ko jūs vai jums ir kāda veida idejas uzspiest vai vismaz runāt ar citiem partneriem. Es eh, citu starpā vēlētos dzirdēt par attieksmi pret ASV un Ķīnu, bet arī ar Brekvis. Prieksēdētājs, jā, mēs jau esam īstenojuši GDPR, bet eh, Japāna vēl nē, tā jau ir tā attī, tā jau ir tā atšķirība, bet es saprotu jūsu jautājumu. Gomešs kundze, lūdzu. Jā, paldies. Arī es šeit saredzu stratēģisku interešu izgaismojumu. Tātad šī atbilstība starp Japānu un Eiropas Savienību. Tas, eh, protams, nozīmē, ka tehnoloģijām attīstoties, piemēram, mākslīgā inteliģence, int, mākslīgās inteliģences, eh, mākslīgā intelekta attīstībā arī būtu jāņem vērā visi šie aspekti. Un kad mēs viesojāmies Japānā, mani pārsteidza tas, ka vairums lielo spēlētāju tehnoloģiju attīstības nozarē ļoti labi pārvaldīja GDPR. Un eh, patiesībā mums paši jau stāstīja, ka viņi to iestrādā jaunajās tehnoloģijās un īsteno praksē. Tomēr, un eh, zināmā mērā šim jautājumam pieskārāties jau jūs, priekšsēdētāja kungs un Birgita. Tātad jautājums, cik lielā mērā Tas attieksies ne tikai uz Japānas un Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Mums ir nepieciešams absolūta pārliecība, mums ir nepieciešams eh, juridiski pārbaudīts Japānas datu aizsardzības eh, likuma tulkojums. Tāda mums nav. Tātad, jā, kā tas ietekmēs eh, datu aizsardzības tiesības, kurām vajadzētu attiekties uz visu pasauli. Vēl viens aspekts, kas man nepatīk un vēlos par to pajautāt komisijai. Japāna ir viena no valstīm, kurā kriptovalūtas zeļ un plaukst. Tehnoloģijas kriptovalūta attīstībā Japānā ir vesela gūzma. Atcerēsimies, ka puisis, kurš ieviesa vai izgudroja kriptovalūtas, nāk no Japānas. Tā tad, jā, zināmā mērā var uzskatīt, ka maksāšanas līdzeklis Japānā ir kriptovalūta. Pat esmu dzīvojis Japānā un es zinu, ka Japānas sabiedrība ir lielā mērā kontrolēta un uh, to arī var saprast, ņemot vērā to, ka Japāna dzīvo, ja vēlaties, naidīgu valstu ielenkumā. Tātad šī kontrola ir pietiekami spēcīga, un eh, Kaut vai Ķīnā šobrīd tiek kontrolēti kredītkaršu dati, un tas ir gan politisks, gan arī tirzniecisks lēmums. Ņemot vērā visu manis tikko teikto, kā šīs kriptovalūtas un to datu aizsardzību un viss, kas ar to saistīts, sasaucas ar jūsu adekvātumu pārstāvi. Ko jūs par to teiktu? Kolēģi, vai ir vēl kāds prasa priekšsēdētājs, kurš vēlētos izteikties? Ja nē, tad Džankarelli kunga vārds. Jā, paldies. Detail, detail, totally Jā, paldies. Es saprotu, kāpēc jūs uzdevāt šādus jautājumus. Šīs sarunas, šīs dialogs nekādā veidā neatšķirs no pārējiem dialogiem, kādi mums ir ar citiem partneriem. Nu, sākotnēji uh, tūkojums bija pieejams un to piedāvāja uh, Japānas iestādes. Tātad vienīgais, uh, vienīgā versija, sākotnējā versija bija Japāņu valodā. Uh, bet es domāju, ka tas ir labs izais punkts, lai sāktu sarunas un izvērtējumu. Es domāju, ka mums arī jāatgādina šeit, ka šis tūkojums to mums piedāvāja datu aizsardzības iestāde PPC, kas tieši tāpat kā mūsu datu aizsardzības iestāde rūpējas par eh, jaunās likumdošanas ieviešanu un eh, datu aizsardzību. Es domāju, ka grūti vēlēties ko oficiālāku nekā šis. Bet, protams, eh, svarīgi šajās sarunās, un sarunas, protams, bija angliski, tā skaitā arī par papildus noteikumiem, pēc tam dokumenti tika tulkot japāņu valodā. Tātad dokumenti, kurus mēs saņēmām un kurus mēs sagatavojām paši, mēs lielā mērā uh, paļāvāmies uz mūsu lingvistisko lingvistiskajām zināšanām. Nu, jūs noteikti zināt, ka mums bija eh, diezgan ievērojama delegācija eh, Tokijā un Japānā, kas varēja mums eh, varēja sniegt labs, augsts kvalitātes ekspertīzi. Un, protams, arī svarīgi saprast, ka tad, kad saņēmām jautājumus par dokumenta saturu, Un visā šajā sarunu uh, gaitā mums bija uh, vairākas reizes iespēja kontaktēties ar neatkarīgiem ekspertiem, lai uh, labāk izprastu Japāņu sistēmu un tātad nevis tikai paļautos uz vienu uh, avotu. Tas mums uh, deva pārliecību, ka mēs strādājam ne tikai pie dokumentiem, uh, jo runa nav tikai par likumiem, rakstītiem likumiem, bet uh, arī eh, par to, kā tie darbojas uh, pēc tam dzīvē. Tātad mēs guvām labu ieskatu Japāņu sistēmā. Šie tie papildus noteikumi, jā, tie ir saistoši un tie ir uh, jāievieš nevis tikai tāpēc, ka tie ir iestrādāti, bet tāpēc, ka tiem ir uh, juridiskais pamats Japāņu likumdošā. Nu, tagad mēs neieslīgsim detaļās, bet 6. pantā uh, ir teikts, ka um, kompetences tiek deleģētas attiecīgajai Japāņu iestādē pieņemt papildus noteikumus, tā skaitā arī par datu plūsmu. Un tātad viņi saņēma uh, šo te uh, kompetenci no likumdevēja un balstoties uz uh, šo noteikumu šie likumi ir saistoši un tie ir jāievēro. Papildus, kā jūs labi zināt, arī mums ir jāved sarunas un jāpanāk tas, ka tiek definēts vairāk, vair, definēt vairāk jēdzienu, kā piemēram jūtīgi dati. Un arī attiecībā uz iestādi, kas eh, strādās pie šīs datu nodošanas šī uh, iestāde saņems papildus kompetences no data aizsardzības iestādes, lai pieņemtu šos papildus noteikumus, un jau atkal delegācija darīja zinām, ka šie noteikumi ir saistoši un tie ir jāievieš. Tātad šie noteikumi pilnībā ierakstās Japāņu juridiskajā ietvarā mm, saskaņā ar parasto hierarhiju. Un jūs uzdevāt arī ļoti interesantu jautājumu, kāpēc šie noteikumi attiecas tikai uz datiem, kas nāk no Eiropas Savienības. To ir izvēlējušās Japāņu iestādes. Saskaņā ar šiem te adekvātuma testiem mums ir jānodrošina uh, datu aizsardzība datiem, kas nāk no Eiropas datu subjektiem. Un tas mums ne tikai jādara, mēs esam kompetenti to darīt. Mēs nevaram aizstāt Japānas valdību vai Japānas parlamentu un sākt likumu pieņemšanu par visu Japāņu datu sistēmu. Tas, ko uh, pieprasa mūsu sistēma, proti, ka zināms ekvivalents tiek nodrošināts datiem, kuri tiek nodoti no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm. Un tāpēc arī ir šādi te noteikumi. Un tālāk tie ir praktiski apsvērumi dēļ, teiksim, tāpēc, ka uh, Japāņu kompānijas to vēlēsies vai, vai Japāņi vēlēsies aizsargāt uh, lielākā mērā e, vispārīgi šos datus. Tas tiks piemērots citiem. Nu, tas ir jautājums, kas jāizlem Japāņu sabiedrībai un Japāņu iestādēm. Tālāk runājot par sodiem. Jā, tādi ir skaitļi, bet to piedāvā Japānas likumdošana, un runa ir par katru pārkāpumu, par katru ikvienu pārkāpumu. Bet tas ir sasīts arī, piemēram, ar eh, tādiem gadījumiem, kad nav iespējas piekļūt datiem, skaitļi, kur jūs pieminējāt, ir jāreizina ar eh, gadījumu skaitu. Un tā tik tiešām var būt runa par ļoti augstām summām. Bet vēlos uzsvērt, ka jā, tā ir atšķirīga sistēma. Japāņu aizsardzības sistēma paredz arī eh, krimināls sankcijas, tā skaitā cietumsodu, jo īpaši tādā gadījumā, Nu, vispirms jau jāsaprot, PPC datu aizsardzības iestāde pieņem lēmumu. Ja eh, tā ir uzlikusi par pienākumu kaut ko darīt, teiksim, un ja jūs neizpildat šo pienākumu, tad draud pat cietumsots. Un tas gal galā atšķirs no tā, kādas sankcijas ir paredzētas Eiropā. Bet kopumā mēs domājam, ka tas viss nodrošina efektīgas sankcijas. Un ja mēs paraugamies datu aizsardzības eh, padomas eh, pieeja, tad nu, mēs nepieprasam simetriju abās pusēs. Eh, datu aizsardzības iestādes mums saka, ka mums ir nepieciešams panākt efektīvu sankciju uh, sistēmu. Un ir dažādas iespējas panākt to, uh, lai šis kaitējums tiktu atlīdzināts pienācīgā veidā, un Japāņu sistēma uh, tādējādi ir efektīga. Uh, uh, um, yes, totally that... Jā, es pilnībā piekrītu, ka tas ir lēmums, kas ir plašāks kā tikai Eiropas Savienības un Japānas tiesības, jo Japāna piedalās OECD, e, G7 un e, citos fórumos. Un šis lēmums ir signāls pārējai pasaulē, ka konverģence sākas. Ja mēs sākam konverģenci datu e, jomā, tad no tā nekavējoties iegūst gan pilsoņi, gan uzņēmumi. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi svarīga dimensija. Un eh, pēdējais jautājums. Vēl viena svarīga dimensija šajās attiecībās starp Eiropas Savienību un Japānu datu aizsardzības jomā ir tas, ka jau šobrīd ir ļoti uh, cieša saikne um, aizstar, datu aizsardzības iestādēm abās pusēs. Un šis lēmums noteikti ļaus mums tālāk attīstīt šo sadarbību. Un jāsaprot, ka Jau atkal, tas nav tikai lēmums, kas tiek eh, pieņemts eh, dokumentos, bet mēs paredzam arī eh, attīstīt dažādus instrumentus, tā skaitā arī, lai līdzvērtīgi interpretētu noteikumus, tā skaitā arī par blokķēdēm. Mēs uzskatām, ka tas ir jauns paudzes adekvātuma lēmums, un es domāju, tad, kad tas tik, tiks pieņemts, Tas ļaus īstenot intensīvu sadarbību starp uh, datu aizsardzības iestādēm ne tikai īstenojot, bet arī saprotot, kā mēs interpretējam dažādos noteikumus. Liels paldies! Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Jā, tas bija, uh, bija ļoti visaptvaroši. Uh, kāda ir termiņa? Nē, nē, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. norit divi paralēli procesi. Japānas iestādēm ir jāizteno pašām savus adekvātumu lēmums, un tas varētu notikt um, rudenī. Un mums ir līdzīgs darba grafiks. Protams, ka tas nav pilnībā apstiprināts, jo tagad mums jāsagaida e DPP um, lēmums, bet kā jūs redzējāt, eh, Junkers un eh, premjers, Japānas premjers eh, paziņoja, ka viņi sagaida, ka šis lēmums varētu tikt pieņemts līdz gada beigām. Nu, tāds varētu būs, būt mūsu darba termiņš. Paldies! Liels paldies, Karelē kungam! Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi interesants uh, jautājums, un tas uh, parāda, cik lielā mērā mūsu komiteja ir iesaistīta šajā darbā. Liels paldies par šo prezentāciju! Liels paldies, kolēģi! Pēc pāris minūtēm mēs ievēlēsim jaunu vicepriekšsēdētāju, un tūdaļ pēc tam, cerams, sāksim arī balsošanu.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 questions, right? Okay, colleagues, I know everyone is always busy on. Cienījamie kolēģi, es zinu, trešdienās, ceturtdienās viss ir tikai aizņemti, bet centīsimies sākt darbu laikus. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam sākt. Okay, colleagues, let's begin. Um... Labi, kolēģi, sāksim. Tātad pirmais punkts balsošanā ir mūsu trešā vietnieka ievēlēšana, lai aizstātu Janu Filipu Albrehtu. Ja balsojums būs strīdīgs, tad lūdzu sagatavojiet jau laicīgi savas balsošanas kartītes Bet pretējā gadījumā mēs varēsim balsot ar aplausiem. Tātad saskaņā ar 200. pantu es uh, uh, paziņoju, ka Ferhoen kungs no EPP, Kuču kungs no ALDE un Mēra kungs, Misis, Mēras kundze no ENF ir kandidāti. Tie ir aizstājēji, kas piedalīsies balsošanā. Un, um, protams, ka pirms mēs sākam balsot, vēl ir jāizsaka kādi iebildumi. Um, Sarakstu. Tātad mums ir nepieciešama vismaz 50 uh, deputātu klātbūtne. Uh, Tātad vēlos aicināt iepazīstināt ar kandidātiem. Kandidātu ir iespējams piedāvāt vai nu politiskajai grupai, vai arī 5%, vismaz 5% Liba komitejas locekļu. Kandidātam ir jābūt komitejas pilnvērtīgam loceklim un ir jābūt iesniegušām finanšu interešu um, deklarāciju. Tātad lūdzu, kādi būtu kandidāti? Ms. Valero, who would you like to nominate? I would like to nominate my colleague. Vēlos piedāvāt savu kolēģi uh, Žitīt Sargentīnī. Sargentīnī uh, kundz tiek piedāvāt kā kandidāte, vai ir vēl kāds kandidāts? Nē, vairāk kandidātu nav. No. Vai es varētu lūgt kandidātei apstiprināt, ka viņa piekrīt būt kandidāta? Man būs tas gods, saka Sargentīnī kundze. Paldies, eh, Judīt, un mēs ar prieku pieņemam tavu kandidatūru. Esam pārbaudījuši, ka visi dokumenti ir kārtībā. That you Jūs izpildat arī visus nepieciešamos priekšnoteikumus. Nu, man, diemžēl, tas ir jāizlasa, jo pretējā gadījumā jūs neesat pilnvērtīgi kandidāti. Tātad jūs esat iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, tā skaitā deklarāciju par finanšu interesēm, un jūs esat pilnvērtīgi šīs komitejas locekle. Tā kā ir tikai viens kandidāts, tad mēs to varam ievēlēt ar aplausiem. Tātad, kolēģi, ar jūsu atļauju, un ja nav nekādu iebildumu, vai mēs varētu ievēlēt Judītas Argentīnī kundzi kā trešo vicepriekšsēdētāju Liba komitejā. And in the future, can at least one of the vice chairs Un nākotnē varbūt vismaz kāds no vicepriekšsēdētājiem varētu sēdēt šeit uh, priekšā. Es nezinu, ko es jums esmu nodarījis, ka neviens nevēlas sēdēt man blakus. Es neesmu netik, nemaz tik ļauns. Well, you know, you never want to sit up with me. Neviens, neviens nevēlas sēdēt man blakus. Varbūt Argentīnī kundze um, uh, izjauk šo līdzšinējo tendenci. Jā, un man ir jāpaziņo, ka kandidāta ir ievēlēta ar aplausiem, un es aicinu viņu ieņemt vietu uh, sev blakus. Nu, es zināju, zināju, ka kas tāds notiks. Varbūt pirmo un pēdējo reizi jūs to darīsiet, es nezinu, tāpēc, ka neskāda ap, apsvērumu dēļ eh, neviens to nevēlas darīt, bet jūsu vieta ir šeit, tāda vicepriekšsēdētāja vieta ir šeit. Okay, thank you very much, colleagues. Let's move to the votes because I know colleagues uh,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 Paldies, apsveic Judīt. Tagad sāksim balsot, kolēģi. The, um, point 7 and point 7, 8, 9, 10 and 11 all 7. līdz 12. punkts mūsu šāsdienas darba kārtībā ir dažādi nolīgums starp Eiropas Savienību un uh, trešām valstīm par īstermiņu vīzu atcelšanu. Pirmais referents ir uh, Pāvēl, Emilians Pāvels vai referents vēlas ko teikt. Tātad balsojam par uh, Pāvelkungu ziņojumu. Un pirmais, kurā nav grozījuma, runē par Barbados, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. Nākamais Maurīcijas republika. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Senkītsa un nevisa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais Antīgava un Barbuda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Seišela republika. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais vispēcot Baham salsa draudzības. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņems apsveicu Pāvelu. Un līdz ar to esam noslēguši balsošanu. Liels paldies kolēģiem par uzmanību. Līdz ar to esam noslēguši balsošanu. We, um, we are, we can now, colleagues, move straight to point 13 because our rapporteur, Mrs. Victor. Un tagad 13. punkts, jo referenta Vikstrēms kundze ir ieradusies. Ja negrasaties piedalīties diskusijās par šo jautājumu, lūdzu klusiņām pametiet zāli. kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību. Cecīlija Vikstrēma iepazīstinās mūs ar uh, savu atzinumu, ar savu uh, ref, uh, ziņojumu Protams, ka migrācija un starptautiskā aizsardzība ir ļoti nozīmīgi jautājumi, tie ietekmē daudzas jomas, un esmu pārliecināts, ka to Vīkstrēms kundz teiks arī savā ziņojumā. Vairāk referenti ir klāt. Lūdzu, uh, Cecīlija. For me, for, for a change, to do something that is just. Paldies, kolēģi. Tiešām. Uh ir patīkami beidzot kaut kam tīri tehniskam pieķerties, ne tik maz emocionāliem lietām, un līdz ar to nav tik uh, pretrunīgas lietas šeit kā parasti mm, ierastajos jautājumos. Bet tas ir, protams, ļoti svarīgs temats. Uh, Mm, šīs uh, lietas pēc iespējas vairāk vajadzētu balstīt pētījumos un pierādījumos. Mēs visi varam piekrist tam, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi pareizai informācijai, statistikai, kurai var, uz kuru var paļauties un pieņemt labus politiskos lēmumus. Un tādā jomā kā migrācija, kur ļoti daudz mm, politisko viedokļu dažādības ir vēl jo svarīgāk. Um, tas uh, šajā jomā. Un tad savā ziņojumā esmu centusies piedāvāt dažādus priekšlikumus, un ko tad dalībvalsts varētu piedāvāt Eurostat datu ziņā. Nu, te pārsvarā ir runa par tiem statistikas datiem, kurus dalībvalstis jau sniedz brīvprātīgi un sniedz vai no ESO, vai arī pēc pilsoniskās sabiedrības pārstāvi pieprasījuma. Tātad tas jau šobrīd notiek. Uh, Un es saprotu, ka tas, ko jūs šobrīd prasāt, būtu varbūt nedaudz vairāk darba statistikas iestādēm dalību valstīs. Tomēr ļoti svarīgi neierobežot piekļuvi kvalitatīviem statistikas datiem, uh, pamatojoties ehm, ar resursu grūtībām statistikas iestādēm. Drīzāk jāparūpējas par to, lai šīm iestādēm būtu pietiekami resursi, lai tās varētu veikt ehm, nepieciešamos uzdevumus, ņemot vērā tēriņus. Migrācijas jomā jebkurš papildu izdevums eh, nebūtu nemaz tik liels šajā kopējā kontekstā. Un pat nelieli politikas uzlabojumi Mm, kas notiktu pateicoties datiem, noteikti mm, amortizētos un kompensētos, un tāpat papildu maksa būtu neliela, ņemot vērā to, ka vairums dalībvalstu jau šobrīd ar pieejamiem resursiem sniedz vairumu statistikas datu. Mm, protams, ļoti gaidīšu kolēģi komentārus, un ar prieku un sastrādāšos ar jums pie grozījumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. oktobris, 17.00. Mans nodoms ir strādāt ātri kopā ar ēnu referentiem, pēc tam, kad tiks saņemti visi grozījumi, tad izdiskutēsim pozīciju ar padomi, tā lai varētu parūpēties par to, lai līdz eh, sasaukuma beigām šīs eh, temats tiktu noslēgts. Katrā ziņā padomi ļoti ātri eh, Eh, pārliecinoši virzās uz priekšu. Un, cik es saprotu, tad padomē tas arī nav strīdīgs jautājums, neatkarīgi no politiskās pārliecības. Eh, ir mm, skaidrība par to, ka nepieciešama statistika, uz kuru var paļauties, tātad pierādījumi un eh, mm, pētījumos balstot informāciju ir nepieciešama. Paldies! Jā, es jūtu, ka jūs tiešām esat atvieglota par to, ka strādājat pie tēmas, kas var virzīties uz priekšu, kaut arī nekas šajā uh, tēmā mm, nav skatāms bez emocijām. Mm, pat statistika, es varu jū, sajust šo, mm, šo sajūtu, kāda jums ir, ka jūs varētu panākt progresu šajā tēmā. Un tas ir lieliski. Tātad, nu, referenti Marija Kristīna, jūs vēlējāties izteikties. Goja vārdām, jā, paldies, priekšsēdētāji Nu, es nezinu, vai šis ziņojums ir tīri tehniskas dabas, bet es saprotu, ka to eh, par tādu sauc. Statistikas eh, tēma ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs vēlamies strādāt pie realistiskiem skaitļiem migrācijas politikas jomām. Un man šķiet, ka, diemžēl, šajā jomā patiešām uh, nepieciešams um, progresēt statistikas jomā, lai izvairītos no kādiem māņiem un lai um, baltik, balstītos uh, reālos migrācijas skaitļos. Komisija šajā regulas uh, grozījumā vērš uzmanību uz to, ka tā cenšas uh, pielāgoties uh, lielajām migrācijas izmaiņām. Nu, es teiktu, ka tas drīzāk Eiropas politiķiem ļautu balstīties uz skaitļiem, realistiskiem skaitļiem. Šis dosie tiešām ir tehniskas dabas, un kad mēs paraugāmies uz to, cik ātri padome izdevās vienoties par to, uh, Sagaidāms, ka citos mm, failos, mm, arī kur to esi, referente Cecila, nu, viņi varētu virzīties arī tikpat ātri, bet nu, mēs varam saprast, kāpēc tas tā vienmēr nav. Katrā ziņā paldies par paveikto darbu, paldies par ziņojumu, es piekrītu šķiet vairumam eh, tavu grozījumu priekšlikumu, un tevi atbalstu arī jautājumā par to, ka nepieciešams iegūt uzticamus datus, tas nepieciešams darbam. Es domāju, ka datu harmonizācija šobrīd ir viena no galvenajām problēmām, jo mēs savās valstīs zinām, ka tiek apšaubīti Eurostat dati, no tā vajadzētu izvairīties tā, lai ik viens varētu um, līdzīgi virzīties uz priekšu. Un man pašai vēl arī uh, Būs divi priekšlikumi tieši par mm, nepilngadīgajiem. Te mums ir jābūt gana precīziem. Nu, arī par mm, datiem, par to, kā varētu rē, par šo politiku attiecībā uz atpakaļ atgriešanu, kas būtu brīvprātīga, nebrīvprātīga, atpakaļ nosūtīšana, un nu, tāpat jautājums par vecumu noteikšanu. Uh, Es vēl nezinu, kā to varētu labāk noformulēt. Daudzās valstīs ir grūtības ar mazgadīgajiem, kuri tiek izziņoti par pilngadīgiem, ka viņi kā jau ir sasnieguši pilngadību. Kaut tā nav, nu tur arī vajadzētu statistiku. Tāpat arī jautājums par piekļuvi tiesībām. Tur arī varbūt kādu statistikas minimumu būtu liederīgi iegūt. Nu, man vēl būs citas lietas, bet, nu, galvenais, eh, galveno pateicu, nevēlos arī pārāk eh, pagarināt diskusijas. Domāju, ka tur arī nav liela pretruna, bet, eh, nu, komisijai jautājums. Komisija apgalvo, mm, ka nav grozījuma attiecībā uz datu aizsardzību. Vēlētos pārliecināties par to, ka tiešām tas ir tam nav ietekmes un lai mēs gūtu pārliecību par šo tēmu. Jo, nu, regulā par datu aizsardzību reizēm man tomēr rodas bāžas par to, kā notiek šīs regulas transponēšana mūsu valstu likumdošanā. Paldies, Marija Kristīne, es atvainošos citiem ēnu referentiem, kuriem vēl neesmu devis Čarkī kungam no ETP. Un pēc tam došu vārdu Sundē Čārkī, kungs. Uh. Paldies priekšsēdētāji. ETP mm, referents ir Zdekrovska kungs. Viņš nav klāt, bet lūdza man iepazīstināt jūs ar ETP pozīciju. Cecīlija Vikstroma. Nu, nedaudz jāpauž nožēla par to, ka beig beigās tas tāds tehnisks temats un nav tik emocionāls. Un nu, es pat drīzāk uzskatu, ka tā ir priekšrocība šim failam. Un tas pozitīvs elements, jo ir skaidrs, ka Eiropas migrācijas politikā būtu nepieciešama lielākā ekspertīze. Līdzinājās diskusijas vairāk bijušas politiskas, emocionālas, un to var uh, nepareizi, neatbilstīgi izmantot. Un tas tāds eh, tehnisks jautājums, un tāpēc arī tas ļauj eh, paspērt soli uz priekšu. NTP tāpēc atbalstīs šo failu. No otras puses, mm, fakts, ka mm, šajos eh, tēmatos mm, mums izdevās tik ātri vienoties, tas nozīmē varbūt vajadzētu iet pa šo ceļu arī citos tematos, citos jautājumos, tāpēc atzinīgi vērtē jūsu profesionalitāti, kad ir jāsaskaras ar eh, šādiem spiedieniem, jo tad ir nepieciešami profesionāli risinājumi. Zdečovska kungs ir izrakstījis astoņus punktus, tādus elementus, mm, ko, kurus mēs atzinīgi vērtējam, visus neizlasīšu, mums gan būs arī grozījumi, tos tad arī nosūtīsim. Uh, Tomēr šajā diskusiju posmā ir svarīgi norādīt, ka šis dosie ir labs, mēs to atbalstīsim, un, protams, mēs arī iesniegsim grozījumus e, pavisam drīz. Paldies un apsveicam Cecīliju! Paldies, e, Čārkī kungs. Es un D ēnu referente ir Cecīla Kienge. Cecīla, lūdzu. E, grazie, Klauda. E, Paldies, Klauda. Arī es Vēlētos pateikties referentei par šo ziņojumu projektu. E, tas e, atbilst e, izaicinājumiem, kas parādās komisijas priekšlikumā. Tātad lielākā mērā jāievēro kvalitātes kritērijas, precizitāte, statistikas datu atbilstība. Un šajā sakarībā es vēlētos piebilst, ka šis nav tikai tehnisks dosie, bet arī politisks dosiems. Mēs zinām, ka realitāti nereti interpretē atkarībā no ārējiem stimuliem. Bet tas notiek bez eh, statistikas datu pamata un tad atkarībā no politiskās, politiskās pārliecības tie tiek interpretēti. Un tie ir tāds uztveres jautājums. Un tad nu, mums ir jāstrādā pie šiem statistikas datiem, kas jau ir uh, dalībvalstu rīcībā, bet mm, eh, kuras arvien nelabprātāk vēlas tos nosūtīt. Un tiešām, Cecils, šeit eh, mm, ir izpildīts mūsu gaidas un arī aizpildīti komisijas priekšlikuma robi. Noprobežošos ar dažiem komentāriem par eh, šo visneaizsargāto kategoriju apzināšanu un arī šī balstīšanās uz mm, dzīmumu principu mm, šās statistikās ir arī atsevišķa sadaļa attiecībā uz nepilngadīgajiem un, un vecumu garantijas procedūras uzņemšana, integrācija un arī mm, bezmaksas piekļuva aizbildnībai. Tāpat arī iesniegšu grozījumus, kas atbilst mans grupas pozīcijai un arī referents pozīcijai, un tas tikai uzlabos Mm, dalībvalstu informācijas kvalitāti. Ja mērķis e, ir, lai būtu mm, pēc iespējas plašāks informācijas satvers attiecībā uz e, cilvēku uzturēšanos un šo aizturēšanu un šo aizturēšanas iemesliem. Mēs e, piedāvāsim arī alternatīvas risinājumus aizturēšanai, pie kā esam daudz strādājuši. No otras puses, uzskatām, ka ir svarīgi, lai būtu tādi mm, vairāk apkopoti dati pa blokiem, lai labāk varētu saprast, eh, cik atbilstīgi ir uzņemšanas direktīvas transponēšanas, bet vajag arī mm, tādus fragmentētākus, eh, atdalītākus datus, lai saprastu šos pieteikumus pēc eh, mm, uzņemšanas. Nu, Tuvojoties grozījuma iesniegšanas termiņam, mēs sadarbosimies pēc iespējas vairāk ar referentu, tā lai nonāktu pie kopīga teksta. Uh, Šajā pirmsvēlēšanu periodā mums eh, vairāk kā jebkādi nepieciešami šie statistikas dati, eh, lai kliedētu kādas eh, uztveres īpatnības, kas neatbilst reālajai situācijai. Un šie statistikas dati varētu mums palīdzēt to risināt. Vairs ēnu referentu nav, bet vēl nu, arī Kristīna uzdeva jautājumu komisijai. Nu, vai komisija vēlētos atbildēt uz šo jautājumu? vai varbūt par ko citu, ko saklausījāt no ēnu referentiem vai ziņotājs. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, par šo mm, atbilstīgo jautājumu. Nu, runājot par datu aizsardzības mm, elementiem, nu mēs no komisijas puses varam apliecināt, ka Eiropas statistikas eh, likumā regulā 23 ir pietiekamas drošības garantijas, mm, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Cecīlija, vai tu vēlētos noslēgumu vārdus teikt? Paldies! Paldies visiem kolēģiem! Eh, tiešām ir prieks redzēt, ka mēs eh, visi esam kā komanda, un mēs, protams, šo uh, failu risināsim ļoti rūpīgi. Marija Kristīna uzdeva jautājumu, mēs noteikti tam pievērsīsimies, virzīsimies uz priekšu soli pa solim. Es arī esmu saziņā ar padomi, un šeit vakardien viņi nonāca pie vienošanās, un tas ir brīnišķīgi. Un tas nozīmē to, ka Tagad mēs varam apstiprināt nepieciešamību pēc faktiem, skaitļiem, statistikas, uz kur var paļauties, un arī mm, par harmonizētu pieeju dalību valstīs, lai mēs zinām, ka runājam par tiem pašiem skaitļiem. Tāds ir mūsu mērķis. Esmu ļoti pateicīga par kolēģi ieguldījumiem un mm, sagaidu mm, ciešu sadarbību arī turpmāk. Paldies Jā, nu šķiet, ka nav daudz citu tēmu, kur mm, tāda mm, uzticama statistika būtu nu, vēl eh, svarīgākas nozīmes. Lielas paldies, Vikstroms kundze, un paldies, kolēģi, par to, ka mm, eh, piedalījāties. Es zinu, kā ir ceturtdienu. Paldies! Nākamais eh, darba kārtības punkts paredzēts pulksten 11.30 un nav arī vēl ieradušies kolēģi, lai uzstātos šajās debatēs. Un tad, nu, izsludināšu pārtraukumu līdz 11.30, ja kolēģi piekritīs. Tad, tad līdz 11.30 pārtrauksim darbu, jo ir jāsagaida Iulīza pārstāvi. Un tad, nu, būtu nepieciešams. Uh, sagaidīt noteikto laiku 11.30. Tātad atgriežamies pie darba pulksten 11.30, lai skatītu pēdējo 14. darba kārtības punktu šajā rīt cēlienā.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

Izpildu direktors Gārkova kungs ir mūsu vidū. Un tātad tiks prezentēta aģentūras gadskārtējā darbības um, informācija. Mēs um, ļoti cieši, produktīvi esam sadarbojušies ar aģentūru. Tas ir um, šis Mm, arī viens no sadarbības un pārskata atbildības elementiem šis ziņojums. Un uh, mm, uh, aģentūra ir ieviesusi vairākas arī likumdošanas iniciatīvas, kas arī tika apspriestas uh, jau mm, mūsu Libe komitejā. Apsveicu arī ar jauno mītni Tallinā pagājušā nedēļā tikai. Tā tika atklāta. Es ceru arī pats personīgi ierasties un to apmeklēt. Un es zinu, ka kolēģi arī noteikti tur dosies vai jau ir bijuši. Garko kungs, jūs varētu tad iepazīstināt ar savu prezentāciju. Cerams, ka vēl citi deputāti ieradīsies. Minēšu, ka sanāksme tiek pārraidīta arī tiešsaistē. Cilvēki noteikti arī seko līdzi internetā. Sanāksmes norisei Garko kungs vārds jums. Thank you, Chair. And uh, thank you to Paldies, priekšsādātāji, paldies par uzaicinājumu. Vienmēr ir liels prieks ierasties Libe komitejā iepazīstināt ar Eolīza paveikto 2017. gadā. Nu, jāteic, ka tas bija ļoti izaicinājumiem pilns, bet arī uh, veiksmīgs gads bija daudz izaicinājumu, vajadzēja koncentrēties uz pašreizējām uh, rīcībām, pašreizējām sistēmām, un tajā pašā laikā arī ir jāpalielina savs ieguldījums Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka aģentūrai izdevās pieņemt šos izaicinājumus 17. gadā. Mums apritēja pieci gadi. Tas ir laiks, kad ir iespējams atskatīties uz paveikto, Jāteic, ka piecu gadu laikā aģentūra ir saņēmusi Mm, arī atzinums par uh, savu veikumu, uzlabojas kvalitātes, uh, kvalitāte pakalpojumiem, un aģentūra ir parādījusi, ka arī bija vērts izveidot uh, vienu konkrētu aģentūru, kas risina šos jautājumus. Un aģentūra ir parādījusi to, ka ir partners, kuram var mm, uzticēties gan no dalību valstīm, gan no ES, un aģentūra ir eh, veikusi arī mm, jaunus uzņēmumus attiecībā uz no, mm, robežu pārvaldību un stiprināšanu. 2017. gadā aģentūrai izdevās mm, izpildīt eh, savu mandātu Forskop, jo īpaši attiecībā uz efektīvu operāciju menedžmentu, ņemot vērā uzticētos uzdevumus, arī dažādu sistēmu ietvaros, arī Eurodak. Jāteic, ka eh, šo gadu laikā nav bijis kritiski incidenti, kas, aiz, kas liektu to izmantot. 2017. gada beigā vairāk kā 76 brīdinājumi ir tikuši reģistrēti Schengens informācijas sistēmām, un vairāk kā 1 miljārds meklējumu tika veikti. Vīzu pieteikumu skaits vīzu sistēmā bija vairāk kā 52 mm, miljoni, un erodāk vairāk kā 5 miljonu mm, reģistrācijas ierakstu veiktu attiecībā uz uh, migrantiem. Tā tad ir skaidri redzams, ka plaši tiek izmantotas sistēmas aģentūrām eh, iepriekšējā gadā salīdzinām ar mm, eh, citiem. Un eh, tāpat arī no, šī no, Uh, sistēma nodrošina Schengens uh, zonas veiksmīgu darbību un arī vīzu politikas un patvērumu politikas īstenošanu. Patiecībā šīs sistēmas uh, nodrošina Eiropas pilsoņu pamattiesības brīvību pārvietoties. Nebūs pārspīlēt teikt, ka sistēmas, ko pārvalda aģentūra, ir viens no Eiropas Savienības um, pamata darbības stūrakmeņiem. Protams, arī mēs um, sniedzam būtiski ieguldījumu Eiropas Savienības iekšējai drošībai. Bet turpmāk, mm, kamēr būs jārisina terora draudi un migrācijas spiediens uz mm, robežām, būs nepieciešams arī efektīvi apmainoties ar informāciju, un to būs iespējams sasniegt tikai ar eh, modernu, piemērotu, uh, atbilstīgu IT sistēmu, ko izmantotu tiesības sargājošās iestādes muitas darbinieki. E, tad vēl dažus faktus minēšu par 2017. gada sasniegtom. Attiecībā uz tehnisko Horvātijas integrāciju. Tā tad ir paveikta un Horvātija ir gatava būt Schengens valsts. 2017. gadā aģentūra arī noslēdza arī SIS 2 eh, pirkstu nospiedumu mm, sistēmu šī gada martā. Mm, tā tika aizsākt, un eh, vairākas dalību valsts jau aktīvi izmanto šo eh, pirkstu nospiedumu sistēmu, un vēl dažas arī gatavojās. Mējā vairāk kā 21 tūkstoši meklējumu uh, tika veikti biometriskos datus izmantojot, un jūlijā to skaits palielinās līdz 40 tūkstošiem. Nu, tāpat arī vīzu sistēma ir uzlabota. Vīzu kodeksam mainoties, un, protams, tas bija gan sarežģīti un arī būtiski. Tas arī atstātu lielu ietekmi uz Schengen zonas drošību, ja būtu kādas kļūmes. Projekts tika izveidots laikā un ievarot budžetu. 2017. gadā kopā ar dalībvalstīm aģentūra arī nodrošināja mm, kontinuitāti un arī kompensācijas attiecībā uz uzņēmēju darbību, lai mēs varētu arī rieģēt uz kiberdrošības mm, apdraudējumu. Un mm, tad nu, tika izveidots arī rīcības plāns, lai to risinātu. Arī Mm, šobrīd ir iespējams 7 miljonu mm, reģistrācijas pārvaldīt un arī vairāk kā 1800 transakcijas. Un mm, Eurodak arī izmanto mūsu sistēmas pakalpojumus. 2017. gada aģentūras darbs neapdroš, neaprobežojās tikai ar ikdienas uzdevumu veikšanu. Mēs arī uh, Eh, pildījām jaunus uzdevumus, jo īpaši 2017. gadā aģentūra būtiski pavirzījās uz priekšu attiecībā uz ieceļošanas izceļošanas sistēmas piemērošanu. Aģentūra veic nepieciešamu personālu pieņemšanu darbā, arī tenders izsludinājām, lai attīstītu sistēmu kopā ar dalību valstīm. Aģentūra sagatavoja tehniskās specifikācijas sistēmai. Un visbeidzot, mēs arī sniedzām būtisku atbalstu Eiropas komisijai, gatavojot īstenošanas aktus, kā to eh, prasa 86. Mm, regulas pants, un laicīgi izdevās to īstenot, tātad, kas rezultējās īstenošanas aktos jūnijā. Mēs arī proaktīvi rīkojāmies attiecībā uz ETIAS mm, īstenošanu, sākotnēji sagatavošanas darbs tika veikts 2017. gadā tika izveidot iekšē darbinieku eh, komanda, un tāpat bija dažādas eh, izpētes vizītes arī uz ASV Kanādu un arī augstais mm, komisārs eh, Londonā ap mm, sprieda šos jautājumus. Aģentūra turpināja arī savu proaktīvo atbalstu mm, sadarbspējai Mm, daloties biometriskajā sistēmā, un to arī komisija atbalstīja, veicot dažādas pētījumus. Tas tad kalpo kā izejas eh, punkts turpmākajam darbam pie tehniskajiem aspektiem, eh, īstenojot savstarpējo sadarbspēju turpmākajos gados. Aģentūra arī būtisku ieguldījumu veica atbalstot dalību valstis sistēmas izmantošanā, jo īpaši attiecībā uz datu kvalitāti. Patiesībā aģentūra sagatavoja un koordinēja rīcības plānu par um, datu kvalitāti kā daļu no menedžmenta stratēģijas plāna rīcības saraksta. Un uh, tika mm, kopā savākti dažādi partneri. Šis darbs ir uh, ļoti būtisks un um, nospraušu pamatus turpmākajam attīstībai datu kvalitātes jomā un minimālo kva, eh, standartu izveidē atbilstīgi 8. pantam. 2017. gadā aģentūra vairāk kā 40 dažādus apmācības eh, kursus nodrošināja dalību valstīm attiecībā uz eh, sistēmu izmantošanu. Šīs mācības sesijas neaprobežojās tikai ar IT operatoriem, bet arī darbiniekus, kas novērtē Schengens sistēmu un citus. Uh, Un 2017. gadā aģentūra palielināja savu ieguldījumu Schengens novērtēšanas mehānismam. Aģentūras eksperti piedalījās astoņās novērtēšanas misijās. Pēc komisijas lūguma mēs paplašinājām savu klātbūtni arī kopīgā eh, vīzu politikā un arī Cezāru. Mēs piedalījāmies trīs novērtēšanas misijās konsulārajās politikās ārpus Eiropas Savienības robežās. Uh, Runājot par eh, bu budžetu, 2017. gadā mums bija 1,53 eh, miljoni un 67 miljoni mm, maksājuma apropriācijās. Un, eh, gan maksājumi, gan mm, saistību ap, apapriācijas tika izmantot 100% apmērā, un arī attiecībā uz 2018. gada mm, tēriņiem un ilgākā periodā. Uh, Uh, dažādu mm, likumdošanas priekšlikumu nu, pieņemšana, mm, kas situāciju mainītu, varētu apdraudēt mūsu um, pasākumu piemērošanu un mm, ja tik, prasīt vēl papildu pienākumu mums, tad varētu rasties arī kādas grūtības attiecībā uz iepirkuma procedūrām un um, grūtībām arī izmantot visas apropriācijas saistības. Pagājušā gadā mums bija 167 mm, posteņi, 27 bija mm, šie mm, nu, brīvi piesaistītie darbinieki, un tāpat arī mm, bija cilvēki, kas da, strādāja pie ieceļošanas, izceļošanas regulas, un tāpat mm, mēs arī uh, 2017. gadā sākām būvēt jauno mītni Tallinā, mm, darbi tika noslēgti maijā un jūpši jūlija tagad jaunas mājas mums ir Tallinā un arī vēlamies paplašināt savu darbību Strāsbūrā. Nu, ļoti efektīvi darbojāmies, darbinieki tika pārcelt jaunajā ēkā, bet kopumā bija mm, satraukums, ka jaunais jaunā vieta pat ar visiem atjaunojumiem neatbilst pret um, uzdevumiem, kas vēl jāveic aģentūrai, tādā ziņā, cik tā ir ietilpīga, lai uzņemtu darbiniekus un sistēmas, un tad nu, sākt sagatavošanas darbi otrai fāzei, lai risinātu mm, to, kas uh, nepieciešams infrastruktūras jomā šajā ēkā, uh, ņemot vērā šos paplašinātos uzdevumus aģentūrai. Protams, aģentūras darbs. Mm, uh, parāda to, ka mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem. Saraksts ir gan garš, skaļi to nelasīšu. Minēšu gan galvenos izaicinājumus gada laikā, tie saistās ar personālu. 2017. gadā mums bija jāveic visi pamatu uzdevumi un vēl jaunie uzdevumi ar īstenībā samazinātu darbinieku Mm, skaitu, ņemot vērā 2013. gada vienošanos par decentralizēto aģentūru darbinieku samazināšanu. Jāatzīst, ka turpmākajos gados eh, paredzēts eh, mm, pastiprināts operatīvo darbinieku skaits, bet neaizmirsīsim, ka aģentūrai ir eh, atbilstīgi jādarbojas, un tad nepieciešami darbinieki ar horizontālām funkcijām. Mums ir būtisks risks, ka mm, nevarēs izpildīt uh, es likumdošanu, īpaši finanšu regulu, mm, kavēsim savas darbības, kas ir ļoti svarīgs ES mērķu un aģentūras mērķu sasniegšanai. Tāpēc nā, 2018. gadā, turpmākajos gados, viena no svarīgām aģentūras prioritātēm būtu nu, iespēja robežās pastiprināt mūsu iespējas, protams, ar budžeta iestādes atbalstu, mm, lai varētu nodrošināt uh, raitu aģentūras darbību. Noslēgumā mēs eh, mm, aģentūra 2017. Mm, gadā eh, īstenojām savus uzdevumus atbilstoši mandātam 2018. un turpmākajos gados turpināsim to darīt, lai nodrošinātu Schengenas uh, zonas atbilstīgu darbību un uh, izaicinājumus, ar kuriem saskaramies un turpmāk saskarsimies. Mūsu sistēmas un pakalpojumi ir vistaustāmākie. Un bieži vien es šodien saku, ka iekšējās drošības uh, robežu pārvaldības uh, digitalizācija mainās un liela atkarība no IT sistēmām un informācijas apmaiņu, tad šajā saistībā uh, Eulīza turpinās mm, sniegt savu turpmāko atbalstu Eiropas Savienības dalību valstīm, lai Eiropas Savienība būtu drošāka un spēcīgāka. Paldies par uzmanību! Paldies eh, Garkov kungam! Pirms eh, dod vārdu Žaņiķis kundzei un Kučiķis kundzei. Klausoties jūs teiktajā, mēs ļoti bieži dzirdam par to, ka Ar aģentūru ir izveidojusies ļoti laba saikne mūsu komitejai un arī vairākiem no mūsu komitejas deputātiem. Un tomēr varbūt jūs varētu nedaudz eh, sīkāk eh, pieminēt un pakavēties pie izaicinājumiem, ar kādiem šobrīd sastopas jūsu aģentūra. Jo problēmas un izaicinājumi jau ir it visām aģentūrām, un varbūt eh, jūsu komentāri par par to, kādi ir šie izaicinājumi. Piemēram, savstarpējās savietojamības problēma. Šobrīd un savstarpējās savietojamības problēma, kas ir pietiekami politiski iekrāsota. Un varbūt, ka datu bāžu savstarpējās savienojamība ko EULīsa dara šajā lauciņā. Jūs pieminējāt arī infrastruktūru uzlabojumus un paplašināšanos, bet eh, vai jūsuprāt, ka tie ir tikai tādi normāli ikdienas eh, izaicinājumi, vai arī tie samildzīs un kļūs ar vien nepārvarāmāki? vai arī jums šķiet, ka tie tieši otrādi samazināsies? Jo cilvēki, kas eh, konkrēti nestrādā ar datu bāzēm, jau datu bāzes tik ļoti labi nepārvalda un to būtību tik labi neizprot. Bet, manuprāt, tehnoloģiski to savietojamība un arī pārvaldība ir pietiekami sarežģīta. Vai jums šķiet, ka jums ir pietiekami resursi, lai to visu sakārtotu? Un par datu drošību runājot, tā ir vēl cita liela joma. Bet tagad dod vārdu Katrīnai. Un tad Žisks kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties Garkova kungam par ļoti detalizēto prezentāciju. Tā tad ļoti interesanti bija uzzināt par Eulīsas darbību. Man personīgi ir bijusi iespēja viesoties šajā aģentūrā un esmu strādājusi pie regulas par jūsu aģentūras darbības iedibināšanu. Un jautājums ir arī par šīs aģentūras darba organizēšanu. Šķiet, ka tas kļūst ar vien daudz šķautņaināks un daudzveidīgāks. Uh, jo parādās jaunas sistēmas, IT tehnoloģijas un tā tālāk. Vēlreiz vēlētos jums pateikties par jūsu prezentāciju, jo patiesībā vairākiem no maniem jautājumiem jūs jau atbildes sniedzāt. EU Līsa ir devusi būtisku ieguldījumu dalību valstīs atbalstot datu atbilstības uh, savietojamību un, eh, protams, palielinot arī vispārējo drošības līmeni datiem. Jūs jau esat daļai atbildējis uz vairākiem no jautājumiem, kurus vēlējos uzdot. Piemēram, viens jautājums, ko jūs ne, nepieminējāt, ir datu kvalitātes paaugstināšana. Nākamais eh, - izglītība. Viens ir tātad datu kvalitātes uzlabošana, bet otrs eh, - izglītoti Ehm, ar datiem strādājoši cilvēki arī noteikti nāk par labu šo datu kvalitātei. Un ehm, jūsu aģentūras ieguldījums ehm, dalību valstu atbilstīgo iestāžu ierēģu apmācībā. Uh, lai tiešām visiem būtu vienāda sistēma un vienots skatījums. Vai jums ir bijuši arī kādi izaicinājumi un kā jūs tos esat eh, risinājuši? Piemēram, jā, mans eh, galvenais jautājums ir par personāla apmācību. Otrs liels jautājums ir par resursiem. Ja es pareizi atminos, bija grūtības nokomplektēt eh, personālu jūsu aģentūrā. Un tas tika uzsvērts arī iepriekšējā sasaukumā. E, jūs teicāt, ka jūs personīgi nodarbosieties ar rekrutēšanu. Un tad mans jautājums, vai jums pieejami personāla resursi, vai ar to pietiek, vai būtu nepieciešami papildus darbinieki, vai, būs, vai jūs uzskatiet, ka jūsu pienākumu izpildē personāla pietiek? un, ja nepietiek, tad kā to risināt? Un varbūt viens vispārējākas dabas jautājums, kas e, patiesībā sasauc ar Murais kunga teikto. Daudz tiek runāts par dažādu sistēmu savietojamību, un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Un e, jūsu aģentūrai noteikti vajadzētu to vairāk izgaismot, bet šo sistēmu savietojamību izvirza jaunas prasības datu aizsardzībai ir specifiskas nodaļas, kas tieši strādā ar šiem jautājumiem, tāpēc jūs varbūt tādu vispārīgāku jautājumu skatījumu piedāvājiet. Un tomēr, jā, kā jūs ziniet, ir izveidota īpaša datu aizsardzības vienība vai institūcija, bet mans jautājums, kas attiec uz EU līsa, ir, kā jūs konkrēti sadarbojaties datu aizsardzības jautājumu risināšanā ar šo iestādi? jo datu aizsardzība ir nepieciešama, bet arī datu pārraide ir nepieciešama. Un vēl viens jautājums, kāda ir jūsu sadarbība ar privāto sektoru, jo arī privātajam sektoram ir jāizvirs tādas pašas datu aizsardzības prasības un tehnoloģiskās prasības, kā jums Barbara nākamā lūdzu. Okay, uh... Like... Jā, paldies. Arī es vēlētos jūs sveikt, Garkov kungs, par jūsu paveikto 17. gadā. Īpaši es vēlētos uzsvērt eh, jūsu, eh, jūsu darbību Horvātijas iestāšanos eh, SIS un arī šī identifikācijas sistēma, kur jūs pieminējāt. Man ir jautājums, kas arī ir saistīts ar savstarpēju savietojamību. Zinu, ka jūsu aģentūra ir iepazinusies ar komisijas veiktajiem pētījumiem savstarpējās savienu, savietojamības ziņā, un, kā jūs ziniet, šobrīd notiek vairāk trialogu šajā jomā. Pēc jūsu domām, ko vajadzētu iekļaut Eiropas meklēšanas portālā un datu repozitorijā, lai nodrošinātu sistēmas drošumu? Tas ir mans jautājums. Okay, much, Barbara. Paldies, Barbara! Tātad, Garkov kungs, lūdzu, jums tik uzdot vairāk jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies Kaņiči kundzei un Kaļičkas kundzei. Paldies par jūsu slavinošajiem vārdiem manai aģentūrai. Atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Vispirms savstarpējā savietojamība. Pilnīgi noteikti tas ir sarežģīts jautājums. Tomēr tas ir tik aktuāls kā vēl nekad jo kā Eiropas līmenī, tā arī dalību valstu līmenī ir sasniegta kritiskā masa dažādām informācijas tehnoloģijas sistēmām un to savietojamībai. Bet saskaņā ar man zināmo šobrīd notiek digitālā, digitālais pārējais process un notiek ārkārtīgi strauja tā kā nobīde. Parasti tehnoloģijas atbalsta šādu migrāciju, uz datu migrāciju uzraudzību un ir izveidotas dažādas aizsardzības sistēmas. Kā to labāk nodrošināt un kā savstarpēju savietojumību šeit pieslēgt klāt, tas jau ir speciālistu darbs. Bet savstarpēja savietojamība nenozīmē, ka tiks radītas vai ka vajadzētu radīt jaunas datu bāzes vai jaunas brīdināšanas sistēmas. Nē, jautājums vairāk ir salikt kopā to, kas mums šodien ir, ar dažādiem identifi identifikācijas momentiem, un tas jau pats par sevi nodrošinās labāku datu aizsardzību un privātumu. Un eh, Eulīsa mēs ļoti cieši sadarbojamies ar komisiju, tas jau pats par sevi saprotams, bet, eh, protams, mēs atbalstam un piedalāmies arī eh, sarunās piedalāmies ar savu pieredzi un ekspertu pamatotu domājumu. Un esmu pārliecināts, ka tuvākajās dienās, tuvākajos mēnešos mēs arī pie praktiskās īstenošanas piestrādāsim. Tātad šie savstarpējās savietojamības komponenti. Un arī to, kā šajā savstarpējās savietojamības arhitektūrā ieslēgt dažādus tehniskus izaicinājumus. Patiesībā aģentūrai lielākais izaicinājums ir tāds, ka ilgspējīgi skatoties uz savstarpēju, izait, savstarpēju savietojamību, mēs jau nezinām, kāda būs nākamie, nākamās problēmas. Pavisam drīz spēkā stāsies jaunā etijas regula, un šobrīd ir arī pārskatīti juridiskie instrumenti, kas atrunā mūsu darbu. Uh, Un eh, tas viss eh, saistībā ar aģentūras darbu, kas uz mums attieksies tuvākajos 3 līdz 5 gados. Tie tā tad būtu izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies. Un eh, nākotnē es jums apsolu, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai strādātu pie šiem jautājumiem pēc iespējas labākā kvalitātē. Uh, Bet, protams, aģentūra, kā jau citas aģentūras, arī ir saistīta ar ierobežojumiem humāna resursu, cilvēku resursos un naudas resursos. Mūsu sniegtais eh, konsultatīvais darbs, tātad mēs piedāvājam eh, fiziskus eh, ierobežojumus un patiesībā strādājošie, kuriem ir pieeja sistēmas datiem, uh, tiek īpaši apmācīti un ir īpaša kiber, kiber aizsargi, kuri neļauj pie šiem sistēmām piekļūt, bet, protams, parādās jaunas sistēmas un tām attīstoties mēs piedāvāsim jaunus risinājumus. Par datu aizsardzības politiku aģentūra ir izdarījusi daudz tieši datu kvalitātes uzlabošanā. Jau 16. gadā mēs sākām darbu pie šā jautājuma, 17. gadā to turpinājām, un eh, dalību valstīm sekojoši sniedzam informāciju par to, kas dalību valstu sniegtajos datos nav atbilstīgs konkrētajiem kvalitātes kritērijiem. Šo darbu mēs, protams, turpināsim. Šobrīd Kā jūs ziniet, mēs gaidām jaunas regulas pieņemšanu, kas eh, Eiropas komisijā tiek sagatavota, kurā tieši runa ies par kopīgajiem politikas standartiem un kritērijiem. Tādējādi tiks izveidota visa Eiropas sistēma, bet arī dalību valsts sistēmas. Eh, tas ietekmēs, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka datu kvalitāti tas ietekmēs pozitīvi. Tagad par eh, strādājošo apmācību apmācība un uh, kvalitātes paaugstināšana ir ārkārtīgi svarīgi punkti, lai mēs spētu izmantot kā jaunākās tehnoloģijas, tā arī datu sistēmas. Jau 17. gadā mēs piedāvājām mūsu darbiniekiem 42 dažādus un daudzveidīgus kursus, un šogad šo kursu ir vēl vairāk, un vēl vairāk to kļūs tuvākajos gados. Protams, ir e, zināmi izaicinājumi, kas ir saistīti ar šo punktu, jo arī dalību valstu prasības un e, tāda izaugsme pieaug, un no otras puses e, aģentūrai apmācības izdevumu nav pietiekami daudz. Mēs mēģinam šo sistēmu, šo, šo problēmu risināt, piesaistot kvalitatīvus dalību valstu ekspertus. Bet um, patiesībā nevienmēr šis risinājums ir vislabākais, jo dalību valsts jau nevēlas atteikties no saviem vislabākajiem darbiniekiem, lai tie strādātu kādu laiku mūsu aģentūrā. Un uh, tas arī, tā arī ir viena no horizontālajām funkcijām. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm. Un eh, es tiešām ceru, ka tuvākajā laikā mums izdosies šo jautājumu sakārtot, īpaši, ja tam būs adekvāts budžets, kuru piešķir budžetiestāde. Par dalību valstīm piedāvāto un dalību valstīs piedāvāto apmācību. Mēs īstenojam principu, ka mēs apmācam dažu dalību valstu speciālistus, kuri tālāk apmāca pārējos. Un visbeidzot, parādās, protams, jaunas eh, sistēmas, kurām ir nepieciešama jauna starp, savstarpējās atbilstības eh, principi. Sipol un Euleks mēs eh, esam organizējuši Eh, organizējuši apmācību un sīkāk pieslīpēsim šīs apmācības eh, saturu ar dalību valstīm sākot no nākamā gada. Un arī 19. gadā mēs runāsim par šīm jaunajām sistēmām un 20. gadā tās sāks īstenot. Tātad mūsu doma ir darboties proaktīvi. Tuk. Eh, Interoperabilitāte. Tas ir ļoti aktuāls jautājums šobrīd, jo īpaši datu aizsardzības kontekstā un domājot par privātumu, negrasos atkārtoties. Atbildēšu uz vienu no priekšstādātāja jautājumiem. Interoperabilitāte nenozīmē, ka mēs eh, radīsim jaunas sistēmas. Tāda pati datu aizsardzības sistēma, kā darbojas šobrīd, tiks piemērot tad, kad mums būs jaunā uh, interoperabilitāte, tad, kad tā būs izveidota. Bet, protams, ir jānošķir datu aizsardzība un privātums. Datu aizsardzība nozīmē, ka aizsargājam personu datus sistēmā, un tas ir uh, aģentūras uh, kompetencē. Tas sasaucas arī ar Eiropas Savienības datu uzraudzības iestādēm. Un līdz šim nav uh, nācies konstatēt uh, tādus kritiskus pārkāpumus. Privātums nozīmē, drīzāk kā sistēma tiek izmantot, un tas gal galā ir dalībvalstu kompetencē. Lai nodrošinātu privātumu, jo īpaši jaunajās sistēmās. Patiesībā tā tiek iestrādāta jau izstrādājot jauno sistēmu, lai vienkāršotu uh, dalībvalstīm darbu. Un, protams, mēs arī uh, cieši sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm, kuras jau ir sagatavojuši savus ziņojumus par to, kā šīs sistēmas tiek izmantotas, un to ņemam vērā strādājot pie piekļuvas mūsu sistēmām. Un visbeidzot, koordinācija ar privāto sektoru. Jā, sākotnēji um, aģentūras uh, darbības sākumā mums, mēs domājam, ka galvenais uh, par ko jādomā, ir laba sadarbība ar privāto sektoru, jo inovācijas gal galā nāk no privātā sektora, tāpēc mums ir jārod veids, kā labāk izmantot kopīgu, at, kopīgi tātad šos tu jaunos atklājumus. Uh, Un mēs organizēsim uh, ikgadēju konferenci, tāpat arī apaļā galda disku, diskusijas ar nozars pārstāvjiem runāsim par specifiskiem jautājumiem. Tā piemēram, uh, oktobrī tiks runāts par to, kā tehnoloģijas tiek izmantotas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, lai uh, tā tad īstenotu uh, ieceļošanu un izceļošanu. Mums ir laba sadarbība ar privāto sektoru, ar galvenajiem spēlētājiem, jo īpaši tehnoloģija jomā, un tas jau uh, dod uh, savus rezultātus, jo īpaši to var teikt par šo pilotu projektu. Nīčs kundzes jautājums par interoperabilitāti, kas būtu jādara. Lai nodrošinātu drošību. Jāsaka, ka šie abi jūs jā, pieminētie elementi nav nekas jauns sistēmā. Tie uh, tiks izmantot tikai un vienīgi, lai piekļūtu uh, datiem, tātad lai, tikai lai padarītu sistēmu efektīvāku. Tie paši piekļuvis eh, noteikumi, kas ir spēkā šobrīd, tātad EULISA gadījumā, tiks uh, piemērot arī pārējos gadījumos. Un tādējādi mēs garantēsim, ka partneri, kas izmanto šo sistēmu, arī respektēs noteikumus. Un uh, situācija būs tāda pati, kā šobrīd, izmantojot šīs individuālās sistēmas, piekļuva datiem būs daudz efektīvāk, un tas nozīmē iegūmus um, robežu iestādēm un imigrācijas iestādēm visā Eiropā. Paldies! Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Liels paldies! Un paldies kolēģiem, kur ieradās, lai piedalītos šajās debatēs. Paldies, Karkokungs, jums un jūsu komandai. Vēlam veiksmi jums turpmākajā darbā. Līdz ar to esam noslēguši eh, darbu pie šā rīta programmas, darba kārtības un atsāksim darbu pulksten 15.30 ar uzklausīšanu par eh, apveiklošanas direktīvu. Lielas paldies, kolēģi! Labu apetīti un tiksimies pēcpusdienā! coordinators in this room.